Labrīt, dārgie kolēģi! Sāksim mūsu darbu. Pirmais punkts darba kārtībā ir devītais. Tas ir par eh, tā saucamo savstarpīgumu valsts iepirkuma procedūrās. Tas nav, šis jautājums nav domāts apspriešanai, eh, bet Šeit iet runa par eh, Kaspārī kunga sagatavoto darba dokumentu. Dosim vārdu Kaspārī kungam, lai viņš iepazīstinātu mūs ar šo darba dokumentu, kas atrodams arī jūsu izdevus materiālos, un pēc tam pāriesim pie debatēm. Un arī uzklausīsim komisiju. Kaspārī kungs, vārds jums lūdzu. Priekšsēdētāji, godājumie kolēģi, liels paldies eh, par to, ka mums ir izdevība šodien apspriest darba dokumentu. Esmu mēģinājis darba dokumentā apkopot vairākus jautājumus, kas eh, pagājušā nedēļa debatēs eh, arvien vairāk parādījās. Es domāju, ka mums komitejā ir tāda situācija, ka ir vairāki deputāti, kas labprāt vispār norādītu komisijas priekšlikumu, un tajā pašā laikā ir vairāki mm, deputāti, kas cenšas tomēr mēģināt izskatīt šo priekšlikumu. Eh, iepriekšējos izteikumos es sapratu, ka 8. un 10. pants īsnībā vispār netiek apšaubīts un par tiem notiek ļoti maz diskusiju. Un tieši tāpēc mums vajadzētu visvairāk pievērst uzmanību sestajam pantam, kur mums, protams, vēl vajadzētu vienoties par vairākiem punktiem. E, pagājušās nedēļās jo īpaši tika runāts par e, to, cik bieži tad publiski iepirkuma tirgi Eiropas Savienībā salīdzinājumā ar mūsu tirsniecības partneriem ir uh, izmantojami. Eiropas parlaments ir veicis ietekmes uh, pētījumu par šiem jautājumiem, Un cerams, ka šie jautājumi arī tur tiks atbildēti. Un cerams, ka mēs varēsim arī tad, eh, balstoties uz šiem kopējiem pamatiem, nobalsot par priekšlikumu. Nākamais punkts - kā mēs eh, rīkosimies eh, situācijā, kur vairākām dalībvalstīm jau ir noteikumi, kas var izslēgt trešo valstu piedāvātājus no publiskā iepirkuma tirgus. 18. apsvērums komisijas priekšlikumā nosaka, ka, ja šādi noteikumi ir spēkā, tad pieņemot jau no priekšlikumu šie dalībvalstu noteikumi tiktu likvidēti. Līdz ar to es eh, arī domāju, ka mums vajadzētu piedāvāt un teikt, ka, ja Eiropas Savienības regulējums stājas spēkā, tad dalībvalstu noteikumi, protams, uzreiz atkrīt. Tas nozīmē, ka mēs varētu veidot šeit caurspīdīgu un atklātu Eiropas Savienības politiku. Un, protams, mums ir jādomā arī par to, vai eh, mēs eh, šādā veidā eh, nesāksim ieviest protekcionismu. Uzklausīšanā komitejā mēs nesaklausījām nekādu konkrētu atbildi. Tieši tāpēc mums nevajadzētu uzreiz mm, teikt, ka mēs nevēlamies pieņemt komisijas priekšlikumu, iespējams, ka mēs varētu iekļaut regulā vairākas revīzijas klauzulas. Un šīs revīzijas klauzulas varētu eh, nodrošināt iespēju visiem tiem, kas eh, izturas skeptiski pret šo priekšlikumu. Šādā veidā mēs varētu teikt, nu, mēs varētu vismaz izmēģināt, kā tad tas darbosies. Uh, Komisija ir ieteikusi vairākas revīzijas klauzulas, bet īstenībā galīgajā priekšlikumā tās vairs neparādās. Tieši tāpēc mēs iesakām 19. pantā iekļaut revīzijas klauzulu. Esmu, protams, gatavs arī uzklausīt komitejas locekļu domas kā mēs varētu rīkoties attiecībā uz um, otro komisijas ziņojumu. Komisija vēlas sniegt mums ziņojumus ik pēc uh, diviem gadiem, un šajā otrajā ziņojumā mums uh, ir jāsaprot, kāpēc tad eh, komisija nevēlas regulā ieviest grozījumus, un vai pēc sešiem gadiem komisija nāks klajā ar grozītu priekšlikumu. Šādā veidā mums nebūs nekāda iespēja izdarīt spiedienus komisiju. Tieši tāpēc es labprāt saņemtu eh, šo grozīto priekšlikumu. Mums arī vajadzētu mm, pretējā gadījumā saņemt skaidru argumentāciju, kāpēc šādi grozījumi nav vajadzīgi. Uh, jebkurā ja gadījumā mums ir vajadzīga kaut kāda iespēja motivēt komisiju, lai mēs nepaliktu galīgi bez regulējuma. Tad, protams, parādījās arī diskusijas par attīstības valstīm. Mums vajadzētu ņemt vērā attīstības valstu ekonomiku. Nu, Šeit es varētu sniegt atbildi tiem, kuri īpaši iestājas par attīstības valstīm. Es varētu ieviest līdzīgu regulējumu kā e, vispārējās preferences, vispārējo preferenču sistēma. Un šādā veidā mēs varētu nodrošināt, lai attīstības valstis nesaskaras ar e, nekādām e, sliktajām pusēm. Attiecībā uz piekto punktu šeit mēs mēģinām panākt Jā, kā jūs minēju, vairāk kolēģi izteicās par sesto pantu, un sestajā pantā ir paredzēts, ka uh, konkursos konkursu organizētāji paši var izlemt, vai viņi vēlas izslēgt no piedāvātāju vidus trešo valstu piedāvātājus. Un ja šie trešo valstu piedāvātāji piesakās, tad, protams, komisija varētu arī izlemt, vai tie ir jāizslēdz no uh, Uh, konkursu vai nē. Bet uh, es uzskatu, ka šeit nevajadzētu veidot stingrāku Eiropas Savienības uh, tirzniecības politiku. Vajadzētu ļaut valstīm pašām izšķirties, kā šādā veidā rīkoties. Pretējā gadījumā mēs nokļūsim tādā īpatnējā situācijā, kur vairākas valstis vēlas, vai, atvainojos, vairāki reģioni vēlas izslēgt no sestāp punkta konkursiem trešās valstis, bet eh, citi reģioni savukārt mm, pieļaus, ka trešo valstu piedāvātāji tajos piedalās. Šeit nav runa par tādu striktu tirzniecības politiku. Mm, te drīzāk ir runa par balstu mm, atšķirībām, un es tieši tāpēc uzskatu, ka sestais pants mums būtu jāpatur mm, regulā. Bet, ja astotais un desmitais punkts tiek paturēti, tikai tad pašvaldības varēs atsaukties uz sesto punktu un mm, iespējams izslēgt trešā valstu piedāvātājs no konkursiem. Sestais punkts. Šeit ir runa par to, um, vai mēs akceptēsim izņēmumu regulējumu vai nē. Šeit ir runa arī par 13. pāntu. Uh, Mums šeit vajadzētu arī padomāt, kā izskatīsies šādi uh, izņēmuma regulējumi tā, lai uh, pašvaldību pieņemtie noteikumi nerunā pretī kopējai politikai. Tas būtu viss no manas puses, un es ceru, ka balstoties uz šo informāciju mēs varēsim šodien diskutēt. Cerams, līdz jūnijam mums būs pieejami arī Eiropas parlamenta ietekmes e, pētījuma rezultāti. Juridiskā dienesta atzinums jau ir gatavs, Eiropas parlamenta juridiskās dienestas to ir sagatavojis. Mans priekšlikums būtu diskutēt par šo darba dokumentu. Jūnijā tad mums būs pieejami abi dokumenti, gan ietekmes pētījuma rezultāti, gan arī juridiskā dienesta atzinums, un tad es arī varēšu sagatavot savu ziņojumu. Darba dokumentā esmu uh, Uh, sagatavojis vairākus piedāvājumus, esmu centies visiem tiem, kas izturas skeptiski pret šo piedāvājumu, mm, piedāvāt šo revīzijas klauzulu, esmu centies tātad panākt viņiem, viņiem pretī. Tie, kas vēlas uh, saņemt šo dokumentu, esmu arī mēģinājis parādīt, kur mēs cenšamies šo priekšlikumu padarīt spēcīgāku. Uh, Esmu arī sagatavojis vairākus citus piedāvājumus šajā darba dokumentā. Esmu gatavs arī apspriesties, un es ceru, ka šīs mūsu priekšlikums tiks pieņemts ar lielu vairākumu. Šķiet, ka padomē pašlaik nav nekādas īpašas vēlmes vest sarunas par šo dokumentu, un tad tieši tāpēc arī Eiropas parlamentam vajadzētu apspriesties, ko tad mēs īsti vēlamies no šī dokumenta, lai pēc tam mēs varētu izdarīt spiedienus padomu. Paldies! Lielas paldies par šo ļoti konstruktīvo <clears throat> pārskatu par jūsu darba dokumentu. Tālāk došu vārdu Langskungam. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, Daniela. Vispirms es vēlētos um, pieminēt šo pēdējo punktu, ko jūs um, minējāt uh, savā uzrunā. Ja mēs varēsim vienoties, ka mēs vēlamies šādu tiesību aktu, tad mums vajadzēs nodrošināt, lai Eiropas parlaments e, pieņem šādu tiesību aktu ar lielu vairākumu, proti ir jāņem vērā visi viedokļi, kas ir pārstāvēti. Pretējā gadījumā mēs nevarēsim organizēt sarunas ar padomi, ja pašā parlamentā jau pastāvēs viedokļu atšķirības, proti nebūs iespējas pieņemt kompromisu. Tieši tāpēc es arī atbalstu to, ka mums vajadzētu uzklausīt visas šīs dažādās strāvas, kas šeit ir jūtamas, jo pretējā gadījumā mēs nevarēsim sagatavot spēcīgu priekšlikumu. Mums nebūs izdevības sniegt eh, spēcīgu piedāvājumu padomē, tā lai mēs varētu nodrošināt, ka šis tiesību akts tiešām tiek pieņemts kā Eiropas Savienības tiesību akts. Tāpat arī es uzskatu, ka tevis eh, pieminētie punkti ir ļoti būtiski, piemēram, šis jautājums par ļoti atšķirīgo attieksmi pret attīstības valstīm. Šeit mēs atbalstām uh, šo pieju par vispārējo preferenču kritērijiem. Es domāju, ka tas būtu tāds, tāda godīgāka pieeja, tas ļautu mums nošķirt atsevišķas valstis, un es uzskatu, ka tas būtu tāds ļoti labs uh, mēģinājums paieties uz priekšu. Jautājums par 6. un 10. pānta sasaistīšanu. Tas arī izklausās visnotaļ saprātīgi. Uh, mēs eh, šādā veidā varētu nodrošināt, lai piedāvājuma izslēgšana nenotiek eh, balstoties uz kaut kādiem saraustītiem fragmentāriem standartiem, proti šeit arī ir vajadzīgs Eiropas Savienības tiesiskais pamats. Protams, ir jāņem vērā arī sociālie un vides aspekti, jo ļoti daudzās jomās sociālo un vidas standārtu neievērošana rada e, tādus negodīgas konkurences argumentus. 9. un 50. pāntā mm, konkursu direktīvā ir ļoti līdzīgi formulējumi. Iespējams, mēs varētu arī šeit pārņemt e, šādus kritērijus, proti e, komisijas pārbaudes Un um, šādā veidā mēs varētu arī nodrošināt, lai um, piedāvājumu izvērtēšanā šie kritēriji tiek ņemti vērā. Tagad jautājums par revīziju. Te mēs arī varētu piekrist, jo tas arī ir tāds piedāvājums, kas ļautu noteikt um, īsākus termiņus, kas praksē varētu būt ļoti noderīgi. Uh, Un šādā veidā mēs varētu arī dot signālu padomēji. Proti, ka nedrīkst šeit mēģināt visu apslāpēt, bet gan ir vajadzīga konstruktīva pieeja. Proti, ir jāņem vērā arī tas, vai šie pieci miljoni ir pareizā vērtība, vai tas ir īstais slieksnis. Varbūt mēs varētu um, diferencēt šo summu balstoties uz to, kādi tieši konkursi tiek organizēti, bet noteikti, ka procesa gaitā mums būs vēl iespēja to pārbaudīt. Tas būtu tas, kas man pašlaik ir sakāms par šo, manuprāt, ļoti konstruktīvo darba dokumentu. Paldies! Paldies! Vai kāds no komitejas locekļiem vēlas pieteikties diskusijās? Roberts Stardijs, lūdzu. Jā, paldies. Es atvainojos, ka mm, mans kolēģis, kurš ir ēna referents, šeit nav klāt, bet jāsaka, ka tiešām šī pieeja ir ļoti mm, konstruktīva, un es domāju, tas ir mans personiskās domas, ka mūsu grupa varētu atbalstīt šo ziņojumu un varētu turpināt strādāt kopā ar jums. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs! Labi, uzklausīsim komisijas pārstāvi. Ruperts Šlegelmilkungs ir šeit pie mums. Jā, lūdzu, Šlegelmilkungs, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu teikt, ka mums kopumā ļoti uh, patīk šī pozitīvā attieksme uh, ko mēs eh, sajūtām apspriežot šo priekšlikumu. Un no sākuma jau var pateikt, ka mēs esam gatavi pārdomāt eh, tos viedokļus, kas šeit izskanēja, gan tos ar argumentus, kas izskanēja, lai uh, pārvarētu esošo skepsi, gan arī tos argumentus, kas bija absolūti pozitīvi pār šo priekšlikumu, kā arī um, tos komentārus, kas attiecās uz eventuālo ietekmi pēc šīs likumdošanas stāšanās spēkā. Un, uh, Katrā ziņā mēs un mūsu kolēģi no Tirgus ģenerāla direktorāta uh, varētu pakomentēt eh, tos priekšlikums, kas izskanēja no jūsu puses, un kas pārī kungs vaicāja par reālo tirgus atvērtību un ietekmes eh, novērtējumu. Man šķiet, ka mēs atrodamies visai sarežģītā situācijā, jo mēs visi zinām, ka dati nevienmēr ir perfekti, jo statistiķi neraugās uz eh, iepirkuma saturu. Tādēļ mēs izmantojam to, ko mēs zinām no juridiskās puses par līgumiem un ko cilvēki iekļauj eventuālajos piedāvājumos. Un tad mēs attiecīgi varam izskaitļot, ko piedāvā mūsu partneri PTO, un tā ir šī juridiskā caurskatāmība, kas vēlāk varētu realizēties iespējās, bet tās tie nav reālie konkursu piedāvājumi. Un es piekrītu tiem, kur teica, ka eh, sākotnēji šī ietekme neizskatās pārāk liela, bet eh, ņemot vērā eh, modernās piegādes ķēdes, visos iepirkumos ir tā, ka nav iespējams pilnīgi precīzi nodefinēt katras komponentes izcelsmi. Uh, Un ar to mums ir jātiek galā. Un mēs esam sagatavojuši ļoti vienkāršu normu. Tas ir, ka apmēram 50% no um, iepirkuma satura mums būtu iespējams izvērtēt. Tālāk es atzīmēju pausto domu par to, ka vajadzētu skaidrāk noteikt Eh, dalībvalstu pasākumus, tātad 18. punkts apsvērumu daļā un 5. pāns. Jāsaka, šo 5. pāntu mēs centāmies sagatavot pēc iespējas tādu skaidrāku, jo tās būtu vienīgās situācijas, kad dalībvalsts vai kāds cits varētu noteikt pasākums. Es domāju, ka jūs saprotat, ka uh, Tas nav tā, ka mēs varam vienkārši pateikt dalībvalstīm, jūs nedrīkstat darīt to un to, bet es nez... katrā ziņā domāju, ka mēs paraudzīsimies vēlreiz uz to. Tālāk mums ir priekšlikums arī pārskatīšanas klauzulai. Šeit esam visai atvērti, jo daudzi no mūsu Eiropas Savienības likumdošanas aktiem ir norma par pārskatīšanas iespējām. Nēsmu īsti pārliecināts par mazo pātadziņu beigās uh, vai šo izbeigšanās uh, klauzulu, bet uh, es domāju, ka patreizējo normu par pārskatīšanu, ko vēl neesam iekļāvuši, es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi, lai mums, mēs uzturētu šo kontaktu ar likumdevēju pēc tam, kad ir izdarīt, veikts, eh, izdarīt šīs likumdošanas darbības izvērtēšana. Sarežģītāks ir jautājums par jaunatīstības valstīm izslēdzot eh, mazāk attīstītās eh, valstis, es domāju, ka tas ir pareizi, bet es atturēšos no sprieduma par to, vai mums vajadzētu iet tik tālu, kā ierobežot uh, piekļuvi um, uh, valstīm ar augstu vai vidējo ienākumu līmeni. Es nezinu, ko tas īsti varētu nozīmēt, bet katrā ziņā ir tirgi, kurus uh, vajadzētu izslēgt no iespējas piedalīties uh, es neesmu pārliecināts, cik augstu mums vajadzētu noteikt šo slieksni. Bet es domāju, ka to mēs varētu arī sagatavot tad, kad būsim eh, plašāk izdiskutējuši šo jautājumu iekšēji. Bet kopumā gribu teikt, ka mēs varam noteikti izvērtēt šo aspektu. Tas nav iecirsts akmenī un katrā ziņā jebkur diferencēšana varētu būt relatīvi sarežģīta. Un es domāju, tagad es došu vārdu savam kolēģim par sasaist ar 6. un 8. pāntu un tirgus sadrumstalotību, ņemot vērā to, kā mēs gribam nodrošināt liekšējais tirgus funkcionētu labi. Paldies, Rūpert, un labrīt visiem! Gribētu iepazīstināt Jurki Mīnštēns un es esmu uh, tirgus ģenerāla direktorāta um, publisko iepirkumu nodaļas vadītājs. Runājot par skaitļiem, kas raksturo publisko iepirkumu. Iekšējā tirgu uh, šīs pārobežu tirzniecības īpatsvars ir 1,5%. Tātad starp, teiksim, šo potenciālo atvēršanu un reālo atvēršanu ir ļoti grūti šos skaitļus eh, izteikt reālajā izteiksmē, jo pastāv ne tikai tiešā tirdzniecība, bet pastāv arī netiešā ietekme. Un tur šī ietekme ir daudz lielāka pēc savu īpatsvaru nekā tikai 1,5% bet eh, to mēs sakām tādēļ, lai redzētu, cik eh, grūti dažreiz ir balstīties statistiku, izstrādājot rīcību politiku. Otrakārt, mēs noteikti ņemam vērā jūsu viedokli attiecībā uz 8. un 10. pāntu. Jāsaka, ka jūsu kolēģi pad padomē negrib dzirdēt eh, par pantiem no 8 līdz 10 un gribētu paturēt tikai sesto, un jums ir tieši otrādi. Katrā ziņā mēs esam gatavi domāt par to, kā uzlabot sasaisti starp sesto pāntu no vienas puses un astoto un desmito no otras puses, bet mēs domājam, ka sestā panta piemērošanas noteikšana atkarībā no uh, eh, 8. un 10. panta uh, izmeklēšanas saistībām varētu būt eh, pārāk tālējošs priekšlikums, bet katrā ziņā mēs esam gatavi turpināt ar jums uh, apspriest par eventuālajiem mehānismiem, un kā jau Ruperts teica, mēs esam ļoti priecīgi, ka jūs izrādat lielu interesētību par šo iniciatīvu un ka jūs virzat uh, to uz uh, priekšu, un es domāju, ka būtu svarīgi arī padomēji šādu signālu raidīt, ka ir nepieciešams virzīt šo likumdošanu pēc iespējas ātrāk. Paldies, saka priekšsēdētājs. Un Sveicam e, jūs šeit parlamentā, komisijas e, komandas sastāvā. Atgriezīsimies pie mūsu referenta. Nē, bet vēl Langas kungām vārds lūdzu. Jā, man būtu papildu jautājums komisijai, proti par sociālajiem un vidas kritērijiem. Jūs tos nepieminējāt, varbūt jūs varat mazliet par to pastāstīt. Jā, manam kolēģim ir taisnība, komisija neatbildēja šo jautājumu. Ja jūs man um, atļautu, tad es vēlētos arī uzdot papildu jautājumu Markta ģenerāla direktorāta pārstāvim par sesto pantu. Es redzu, ka padomē mm, sirds straujāk iepukstas tieši par sesto pantu, nevis par astoto un desmito pantu. Uh, Nu, varbūt es eh, šeit kļūdos, bet vai situācija nav tāda, ka 8. un 10. pāns nosaka, ka mums ir vajadzīga stingra Eiropas Savienības tirdzniecības politika, un 8. Eh, un 10. pāns tad ļauj pilnībā izslēgt piedāvātājus no konkrētām trešajām valstīm. Es uzskatu, ka 8. un 10. pāns ir tāds ļoti centrāls instruments, un 6. pāns īstenībā bez 8. un 10. pānta Eiropas Savienības dalībvalstī vai pilsētām pašvaldībām e, ļautu izslēgt trešo valstu piedāvātājus. Nu, īsnībā tas būtu pilnīgi pretējies tam, ko mēs cenšamies panākt. Tad viss būs pilnīgi sadrumstalots, katra pašvaldība vai pilsēta, protams, ar komisijas atļauju, darīs to, ko tā vēlas. Vai tad tas ir tas, ko mēs vēlamies panākt? Mēs šeit nevēlamies uh, Eh, nekādu sadrumstalošanu. Mēs taču vēlamies tādu stingru komisijas politiku. Mēs eh, ļausim tad trešā valsta piedāvātājiem iekļūt tirgu tikai ar kaut kādām eh, īpašām metodēm. Mēs nevēlamies šeit tirgu sadrumstalot, mēs nevēlamies arī padomē mm, dot rokās instrumentu, kas ļaus mm, izslēgt šo valstu pārstāvis pilnīgi patvaļīgi. Mums ir vajadzīga efektīva Eiropas Savienības tirzniecības politika, un mums ir arī jāvēršas pret uh, kaut kādu svīru izmantošanu. Varbūt esmu visu nepareizi sapratis, kā mēs varētu atrisināt šo dilēmu. Komisija, tātad divi jautājumi. Tika dotā atsauce uz esošo dalību valstu likumdošanu par ierobežojumiem attiecībā uz trešo valstu uzņēmumu piedalīšanos publiskajā iepirkumā. Vai jums ir kas sakām šai sakarā? Vai jums ir nacionālās likumdošanas pārskats, ko jūs varētu iesniegt parlamentām komisija vārds jums? Thank you. Thank you. Paldies, paldies priekšsēdētāji. Mēs, eh, protams, saprotam eh, šīs emocijas Un mēs eh, vēlamies, eh, lai viss skaidri saprastu, ka mēs mēģinām šai sistēmā ieviest zināmu kārtību saistību starp eh, sesto pantu decentralizētajiem pasākumiem un kopējo komercpolitiku. Mm, tā tad ir paredzēts ar komisijas pārskata tiesībām. Un esam ņēmuši vērā, kas pārīkunga teikto, proti, ka ar to nepietiek. Uh, ka joprojām var būt eh, neatbilstības, neapmierinātība un tā tālāk. Mēs eh, pētām, kā šai sistēmai nodrošināt lielāku viendabību, kaut arī varbūt pilnīgi tāda revolūcija varētu būt eh, nedaudz par traku. Mēs ļoti labi saprotam, ka sastāv panta mm, procedūrai būtu jābūt tādai ātrai, efektīvai, nevis laiku patērējošai mm, ilgstošās sarunās, uh, un zināmai izmeklēšanai vajadzētu tomēr notikt arī sestā panta kārtībā ir vajadzīgs šis pamatotais atzinums par to, vai uzņēmums ir tiesīgs kaut ko darīt vai nav. Un uh, tas galvenais, ko vēlos atzīmēt, ir tas, ka šeit ir tādi politiski zemūdens akmeņi. No vienas puses mēs varētu instinktīvi piekrist, kas pārī kungam, bet uh, tāpat laikā, jo lielākā mērā attālināmies no šīs, šī politiskā līmeņa, jo maldīgāks priekšstats mums rodas. Un uh, mums ir jāstrādā abos virzienos. Uh, tas gan nebūs atkarīgs tikai un vienīgi no mums, bet, nu, nu, droši vien patiesība noskaidrosies trialogā kaut kad laika gaitā. Otrs jautājums par atsevišķu dalību valstu likumiem. Mēs uh, apzināmies, mēs zinām, kurās sistēmās nav tādas īstas atbilstības Spānija, Beļģija, Kipra, Austrija, Igaunija, Ungārija, Itālija, apvienotā karaliste ir tās valstis, eh, kandidātu valstis. Un šeit situācija ir fragmentēta, nav iespējami dažādi tiesiski pretlīdzekļi, pret iespējas, eh, nav izņēmumi, a priori izņēmumi un visādi citādi trūkumi. Šī informācija ir mm, pieejama un eh, kādā vien formātā vēlties saņemt priekšstādātāju ietekmes izvērtējumā tas viss arī ir atrodams gal galā. Un, nu, lūk, tāda ir situācija, tā nesam nu iestrēguši, un šī saruna noteikti būs jāturpina, lai paraudzītos, eh, kas ir mainījies. Bet, nu, tas eh, kopienas līmeņa darbības eh, vēlme, instinkts mums ir ārkārtīgi saprotams un šķiet arī loģisks. Un tad uh, Nedaudz sarežģītāks ir jautājums par eh, darba eh, normu un sociālo standartu ievērošanu. Eh, jautājums par savstarpējību, jautājums par to, vai mūsu partneru tirgi ir pietiekami brīvi, pieejami, atvērti. Šeit vēl ir jārā, jāstrādā, lai pārliecinātos par to, ka ir atbilstība un tiesība ievērošana darba tirgu. Tad, kad tiek konstatēta neatbilstība, nu, tad, tad ir problēmas, bet tas nav galvenais šī instrumenta uzdevums. Un pēc šodien dzirdētā, nu, tā ir pirmā reize, kad šis jautājums tik skaļi izskan, un tas nozīmē, ka mums noteikti nāksies tam pievērsties. Jebkurā gadījumā sākotnējā reakcija ir šāda. Nu, no tā izriet vēl neskaitām turpmāk jautājumu, vai nu padomē, vai arī dažādās mūsu reģionos. Paldies! Paldies. Pirms eh, atkal dod vārdu Kaspārī kungam. Došu vārdu Kristiānai Maskarīnī, kas ir nu pat ieradusies un vēlas ko teikt. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Emas Maklārkinas vārdā vēlējos eh, paust atbalstu, kas pārī kungam par eh, lieliski padarītu darbu, tajā pat laikā pasvītrojot ka tās bāžas, ko pauda referents, eh, Maklārkinas kundzei arī ir saprotams, un tās ir arī viņas šaubas. Nedomāju, ka komisija šīs dienas atbilde ir eh, kaut mazākajā mērā kliedējusi šīs bāžas. Vienkārši vēlējos nodot Maklārkinas kundzes komentāru. Un nu vārds, kas pārī kungam eh, šīs sarunas noslēgšanai. Jā, es vēlētos vienkārši pateikties par šo viedokļu apmaiņu un eh, cerams, ka nākamajā sanāksmē mēs varēsim jau runāt par Eiropas parlamenta ietekmes uh, pētījuma rezultātiem un arī juridiskā dienesta atzinumu. Balstoties uz šiem dokumentiem, es sagatavoju ziņojumu projektu un um, ņemšu vērā arī tos punktus, uh, par kuriem mēs tikko apspriedāmies ar komisiju. Esmu ļoti pateicīgs par šo viedokļu apmaiņu, jo īpaši Bernta Langes pieminētais jautājums par sociālajiem un vidas aspektiem mums ir jāapsver iespēja, ja mēs vēlamies to iekļaut, tad kādā veidā to mēs darīsim. Tāpat arī vispārējā preferenču sistēma, regulējumi, Eh, es esmu patiešām pateicīgs par eh, jūsu sniegto informāciju un labprāt saņemtu arī attiecīgos dokumentus. Vēlreiz liels paldies! Paldies, nu ko virzāmies uz priekšu, tas ir ļoti jauki, tīpaši šādos nopietnos jautājumos. Tagad nākamais punkts, desmitais eh, tirniecības nolīguma, kas attiec uz dažām precēm lauksaimniecības produktu pārstrādē iegūtām precēm. Atbildīgā komiteja Agri, Alberts Des ir um, atzinuma autors. Albert, vai tu šeit esi? No nu, tad lūdzu vārds tev. Lās paldies priekšsēdētāju. Šajā atzinumā runā par uh, priekšlikumu Eiropas parlamenta un padomas regulai par tirdzniecības režīmu, kas piemērojams dažām lauksaimniecības produktu pārstrādēm iegūtām precēm. Referents ir Paolo de Castro, un šeit ir runa par 43. panta otro punktu uh, par no Eiropas pār, mm, Savienības mm, līguma. Šeit ir paredzēti noteikumi kopējai lauksaimniecības politikai un kopējai tirdzniecības politikai. Uh, Tas ir um, Eiropas likumdevēju kompetence aizsošs jautājums, proti Eiropas parlamenta un padomas kompetencē. Saskaņā ar Lisabonas līgumu ir um, paredzēts nu, nodrošināt kopēju um, tirgus regulējumu no 2014. līdz 2020. gadam. Tas nozīmē, ka mēs vēlamies izvairīties no deleģētajiem aktiem, lai mēs nodrošinātu tādas pamattiesības. Mēs rādzam, ka to izdarīt ir ārkārtīgi sarežģīti, un Eiropas parlaments uh, cenšas panākt, lai to visu varētu izveidot ar pēc iespējas mazāk instrumentiem. Tieši tāpēc arī uh, Mēs um, nevēlamies pieļaut, ka komisija pieļauj pārāk daudz deleģētu aktu un papildi instrumentu. Ir jānodrošina arī atbilstība kopējai tirgus organizācijai. Tieši tāpēc mēs uzskatām, ka uh, šim regulējumam ir jādarbojas nevis piecus gadus, bet gan septiņus gadus. Uh, na, politika tiek veidota līdz 2020. gadam, un tieši tāpēc mēs uzskatām, ka uh, Eh, mums vajadzētu arī šo regulu eh, pieņemt uz tikpat ilgu laiku, lai tā atbilstu um, lauksaimniecības politikai. Kā lauksaimniecības politikas, eh, lauksaimniecības komitejas references esmu īpaši centies vērsties pret birokrātiju un iestāties par vienkāršošanu. Man ir ļoti būtiski, lai uh, um, lauksaimniecības komitejā panāktie kompromisi tiktu ņemti vērā arī citās komitejās. Tieši tāpēc esmu sagatavojis tādus grozījumus, kas iestājas pret birokrātiju un nodrošina vienkāršošanu, tā lai šī politika būtu savstarpēji saskaņota. Kā jau jūs zinat, um, Lauksaimniecības politika nestāsies spēkā 2014. gadā, bet gan 2015. gadā. Es pats eh, agrī komitejā esmu referents par šiem eh, pārējas dosjē. Tieši tāpēc es uzskatu, ka vajadzētu nodrošināt mm, termiņu saskaņošanu. Tas būtu signāls, ka mēs vēlamies nodrošināt labu pārējais periodu, mēs vēlamies izvairīties no liekiem tiesību aktiem, lai nodrošinātu e, tādu kopēju regulējumu. Mēs nevēlamies, lai pastāvētu atšķirības starp uh, kopējo lauksaimniecības politiku un šo regulējumu. Man, kā lauksaimniekam, ir svarīgi, lai mūsu lauksaimnieki varētu labi funkcionēt vispārējā konkurencē, un tieši tāpēc e, 2010. gada oktobrī parlaments ar lielu vairākumu visas politiskās grupas par to vienojās, ar lielu vairākumu tātad mēs pieņēmām uh, kvalitātes aizsardzību lauksaimniecībā. Šeit nav runa par muitu vai par kodām kvotām, mēs vēlamies nodrošināt labu kvalitāti, mēs vēlamies, lai tiktu ievēroti patērētāju aizsardzības standarti, dzīvnieku labtulības standarti, vides standarti, lai tiktu nodrošināta minimālā šo standartu ievērošana. Ja komisija ved sārunu šādā pašā virzienā, tad visticamāk, ka mums kā lauksaimniekiem atklātajā tirgu nebūs nekāda problēma. Paldies! The... Un līdz ar to iespēja izteikties komitejas locekļiem Berts Lange. Paldies! Es uzskatu, ka kopumā šeit parādās divi tādi problēma loki. Iespējams, ka tie nav cieši saistīti ar lauksaimniecības politiku. Pirmkārtām te ir jārunā par caurdzamību. Saskaņā ar Lisabonas līgumu mums eh, tagad parādās cits eh, spēku sadalījums attiecībā pret padomi, un tieši tāpēc mums ir jāstiprina caurdzamība lēmumu pieņemšanas procesos. Mums ir arī vairāk jāņem vērā Eiropas eh, parlamenta pilnvaras uh, likumdošanas procesos. Un otrs jautājums saistās ar um, deleģētajiem aktiem. Jautājums par to, cik tālu mēs tos vēlamies pieļaut un uh, cik tālu mēs vēlamies palielināt Eiropas parlamenta kontroli un uh, cik, uh, ilgs, cik ilgu laiku periodu tie drīkst darboties. Te ir runa par ceturto grozījumu. Šeit mums vajadzētu paskatīties, vai mēs to varēsim panākt vai nē, bet es eh, uzskatu, ka attiecībā uz deleģētajiem aktiem mums vajadzētu mm, pieprasīt atklātību un vajadzētu arī nodrošināt Eiropas parlamenta tiesību ievērošanu. Thank you. No other request for the... Paldies, vai vēl kāds vēlas izteikties? Nē. Tādā gadījumā vārds komisijai. Vai jums bija jautājums komisijai? Nē? Nu? Vārds Salvatorīda Kunco kungam. Kur jūs esat? Jā, paldies, izteikšos ļoti īsi. Priekšlikums ir visnotaļ tehnisks, kā to pamatot pasvītroja referents. Šeit ir runa par eh, šī brīža tirzniecības nolīgumu saskaņošanu ar eh, jaunajiem noteikumiem, kas ir eh, tātad Lisabonas līguma eh, rezultātā tapuši, un pēc būtības šeit nekas jauns netiek piedāvāts, vienkārši tiek konsolidēts tiesiskais regulējums, un līdz ar to mēs varam atbalstīt referentu piedāvātās idejas, it īpaši cik tālu ir runa par parlamentā piedalīšanos deleģētu aktu izstrādes procesā. Un efektīvākas eh, un vienkāršotākas eh, sistēmas ieviešanā. Esam tātad gatavi atbalstīt referentu priekšlikums. Protams, ir ļoti svarīgi, lai šeit šajā eh, projektā tiktu nodrošināts pilnīgs paralēlisms un arī nu, tāda gatavība nākotnē, er, lai tiktu jau ierēķinātas pārmaiņas, kas tiks ieviestas ar reformēto kopējo lauksainiecības politiku. Paldies! Un noslēgumā vārds referentam. Mikrofonu lūdzu. Dasa kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Attiecībā uz Penta Langas jautājumu vēlētos norādīt, ka pilnībā tev piekrītu. Mums patiešām ir jāskatās, lai caurdzamība tiktu nodrošināta, jo īpaši attiecībā pret parlamentu. Uh, Attiecībā uz deleģētajiem aktiem mums vienmēr ir jāpatur iespēja to visu atsaukt. Mēs nevēlamies, lai tas kļūtu par tādām kā pamattiesībām. Lauksaimniecībā vienmēr ir bijusi šī problēma. Galvenokārt šeit ir runa par parlamenta personālu, par darbinieku skaitu. Mums ir jāved tādas pamata debates. Es vēlētos atvainoties komisijas pārstāvjiem, bet uh, Eh, īsnībā mēs uzskatu, ka mums vajadzētu 5% no komisijas personāla nodrošināt tagad parlamentā. Uh, Mēs pašlaik ar pašreizējiem resursiem nespējam izpildīt tos pienākumus, kas mums ir uzlikti ar Lisabonas līgumu. Tieši tāpēc mums vajadzētu mm, pārdeleģēt šos pienākumus, bet nedrīkstētu būt tā, ka mēs visus savus Lisabonu pienākumus nododam komisijai. Mums vajadzētu šeit apmainīties ar personālu, tā lai mēs varētu strādāt tā, kā pienākas. Nu, protams, šeit ir dažādas viedokļa atšķirības, bet uzskatu, ka mēs uh, varēsim piekrist šim priekšlikumam, ka visas politiskās grupas varēs tam piekrist. Uh, Paldies! Es saprotu, ka mums uh, nav pārāk daudz laika. Termiņš grozījuma iesniegšanai līdz ar to ir rītdiena. Šeit vēl ir tātad agrī komitejai teikšana līdz ar to rīkosimies veikli. Nākamais punkts mums ir uz balsošanu. Pulkstens desmitos, tāpēc mēs varam atļauties pāris minūšu pauzīti. Pulkstens desmitos precīzi esam atpakaļ, lai tātad mums varētu balsot. Paldies!

Are you ready? Let's uh, resume our proceedings. Voting time. Nu ko, kolēģi, ir pienācis balsošanas laiks. Sāksim ar uh, komisijas uh, ziņojumu projektu par uh, dalību valstu eksporta kredīta aģentūru darbību. Janiks Jado ir referents un sāksim skatīt un balsot grozījumus pēc kārtas. Numur viens. Par, tagad pret, kas atturās, pieņemts. Grozījums numur 15 par pret atturās noraidīts. Pārbaudām 15. grozījums. Balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts grozījums numur 14 par 14. par tagad pret atturās. Nu, nevar saprast. Pārbaudām. 14. Beidzam. Noraidīts. 16. grozījums pret, kas pārī vai jūs arī balsojat, atturas, noraidīts. Pārbaudām 16. grozījums. Balsojam! Beidzam balsot. Noraidīts. 17. Kas par? Tagad pret, atturās, noraidīts. 18 par, pret, atturās, nevar saprast. Balsojam elektroniski. 18. Beidzam. Pieņemts. 19. par pret, atturās noraidīts. 20. par, pret, atturās pieņemts. Pārbaudām. 20. Balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromisa grozījums numur 2. Balsojam par. Pret. Atturās. Pieņemts. 22. par. Pret. Atturās. Noraidīts. Kompromisa grozījums numur 3. Par. Pret. Atturās. Pieņemts. Kompromisa grozījums numur 4. Par. Pret. Atturās. Nora, eh, pieņemts. 26 noraidīts. Tālāk. 29. par pret atturās noraidīts. 30. par pret atturās noraidīts. Kompromiss grozījums 5 par pret atturās noraidīts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 noraidīts. 37. par, pret, atturās noraidīts. 38. par, pret, atturās noraidīts. 39. par, pret, atturās pieņemts. Pārbaudām 39. balsojumu. Beidzam balsot. Noraidīts. 40. par, pret, atturās, noraidīts. Kompromiss grozījums numur 8 par, pret, atturās, pieņemts. 45. grozījums par, pret, atturās noraidīts. 46. par, pret, atturās noraidīts. 47. par, pret, atturās noraidīts. 48. par, pret, atturās pieņemts. 49. par, pret atturās noraidīts. 50. par pret atturās pieņemts. Kompromiss grozījums numur 6 par pret atturās pieņemts. Piecdesmit piektais grozījums par, pret, atturās, noraidīts. Piecdesmit seši par, at, pret, noraidīts. Eh, grozījums numur viens, citations eh, par pret atturās pieņemts. Zēl prasa eh, pārbaudīt, lūdzu balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Tātad par otro grozījumu apsvērumu daļā pieņemts. Un apsvērumi turpinās grozījums numur 3. Pieņemts. Grozījums numur 5 par pret atturās noraidīts. Grozījums numur 6 par pret atturās noraidīts. Septītais par pret atturās noraidīts. Astotais pa, jāpārbauda, septītais ir jāpārbauda. Lūdzu, balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Tātad astotais par, pret, atturās, noraidīts. Kompromiss grozījums numur septiņi par, pret, atturās, pieņemts. Gala balsojums. Gala balsojums. Lūdzu, balsojam. Un beidzam balsot. 28 eh, no 29 balsīm ir balsojuši par, viena pret, eh, neviens eh, neaturas. Apsveicu Janiku Jadatu. Tālāk um, ieteikums uh, padoms procedūrai par ekonomiskās uh, partnerības uh, nolīguma noslēgšanu starp Eiropas kopienotās dalībvalstīm un Centrālu Āfriku no otras puses. Šeit ir divi grozījumi. Tie ir identiski, balsosim par tiem kopā. Lūdzu, balsojam par, pret, atturās noraidīts gala balsojums par šo te rekomendāciju. Punkts numur 12. Balsojam. Tātad 29 balsoja, 24 pār, pret 3 atturās 2. Tālāk ieteikums, rekomendācija par eh, paralēlas vienošanās noslēgšanu ANO konvencijai. Autobūves standartu jomā balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts 28 pār, eh, neviens pret, eh, viens atturās. Tālāk eh, rekomendācija. Par pārskatīto 58. gada nolīgumu. 14. punkts. Balsojam. Beidzam balsot. Vienbalsīgi 28 no 28 nobalsojuši par. Nākamais punkts - saruna uzsākšana par daudzpusējo nolīgumu par pakalpojumiem. Komitejas uh, rezolūcijas priekšlikuma pieņemšana. Es esmu referents un aicinu, kā priekšsēdētājs, tagad balsot uh, par grozījumiem. 11. grozījums. Kas par? EPP netaisās balsot? 11. grozījums lūdzu balsojumu par. Pret atturās noraidīts. Grozījums numur 12. Šeit ir atsevišķs balsojums par pirmā daļu un otro daļu. Pirmais noraidīts, pirmā daļa, otrā daļa par, pret, atturās, pieņemta. Pārbaudīsim tātad uh, šī grozījuma otrā daļa. Balsojam! Beidzam balsot! Skaidrs, 13. par, pret, atturās noraidīts. 14. par, pag, pag, pag, pag, padaļām. Tātad balsojam par pirmo 14. grozījuma daļu par, pret, atturās noraidīts. Otrā daļa par, pret, atturās, pieņemts. Pārbaudām, tātad 14. grozījums, otrā daļa. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Tā, par ko mēs tagad balsojam? 15. Jā, labi, 15. balsojam par pret atturās noraidīts 16. par, pret atturās noraidīts 17. par, pret atturās noraidīts 18. par, pret atturās noraidīts 19. par, pret atturās noraidīts 20. par, pret atturās noraidīts 21. par, pret atturās pieņemts. 22. Vai ir eh, gatavs mutisks eh, grozījums? Vai jūs lūdzu varētu to citēt? Tātad ir mutisks eh, priekšlikums aizstāt deplores ar regrets ceturtās rindkopas sākumā, jo bija panākt vienošanās ar grupu pārstāvjiem ka mēs šeit izteiksimies nedaudz tā maigāk, piesardzīgāk, neteiksim vairs deplores, bet vienkārši regrets. Un tā pamatā bija saruna, uh, kur vakar, kur mums bija vakar. Un ar Helmutu nepaspējām uh, to sarunāt, tāpēc uh, izsakām šo grozījumu šobrīd. Labi, paldies. Vai kāds uh, iebilst pret šādu grozījumu iesniegšanas faktu? Neviens neiebilst, tādā gadījumā varam par to balsot. Tātad 22. grozījums ar šo mutisko mm, piebildi. Pieņemts. 23. par, pret atrās, pieņemts. 24. par, pret atrās, eh, noraidīts. 25. par, pret atrās, noraidīts. 26. par, pret pret atturās noraidīts, 27. Eh, eh, par pret atturās noraidīts, 28. par pret atturās noraidīts, 29. par pret atturās noraidīts, 30. par pret atturās noraidīts, 31. par pret atturās noraidīts, 32. par pret atturās noraidīts, 33. par pret atturās noraidīts, 34. par pret 34. par pret atturās noraidīts, 35. 35. Eh, par pret atturās pieņemts. 36 par pret atturās noraidīts. Kompromiss grozījums pārbaudām 36. Lūdzu balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss grozījums numur viens par, pret, atturās noraidīts. Pārbaudām. Kompromis grozījums numur viens. Lūdzu, balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Nu labi, 37. 38. ir identiski. Atkrīt. dalīts e, balsojums par kompromisu priekšlikumu numur 2 par pret atturās pieņemts. Otrā daļa par pret atturās pieņemts. Pārbaudām. Otrā daļa e, kompromiss numur 2. Balsojam. Beidzam. Noraidīts. Trešā daļa par pret atturās noraidīts. Pārbaudām trešo daļu, lūdzu. Beidzam balsot. Hm, pieņemts. 48. tā tad atkrīt. Kompromiss grozījums numur 3 par pret. Lūdzu, dāmas un kungi, nu, celiet tak rokas. Trešais kompromiss balsojam par. Pret atturās noraidīts. Pārbaudām. Trešais kompromiss lūdzu balsojam. Beidzam balsot. Tas tiek noraidīts. Nu, šeit eh, nepietiks ar divām eh, partijām, lai eh, dabūtu cauri balsojumu. Vajadzēs vairāk. Tā. 50. līdz ar to atkrīt. Franciska Kellera, vai ne? 51. par, pret, atrās, noraidīts. tā atsevišķs dalīts balsojums par uh, oriģinālo tekstu 9. rinkopā 4. ievilkumā. Pieņemts. Četrdesmit pieci un četrdesmit pieci. Priekšsādātāji pārlabo 54 un 55. Tie eh, tātad tiek eh, noraidīti. 56. par pret atturās noraidīts, 57 par pret atturās noraidīts. Pārbaudām 57. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 57. vai ne?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 64. par pret atturās noraidīts. 65. par pret atturās noraidīts. Pārbaudām 65. Lūdzu balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 66 un 67 par pret, atturās noraidīts. 68. Eh, par, pret, atturās noraidīts. 69. par, pret, atturās noraidīts. 70. par, pret, atturās noraidīts. Kompromiss numur 4 par, pret, atturās pieņemts. 70. Piektais par pret atturās noraidīts. 76 par pret atturās noraidīts. Apsvērumi. Ceturtais par pret atturās noraidīts. Pārbaudām ceturto grozījumu par apsvērumu daļu. Balsojumu. Beidzam balsot. Noraidīts. Par ceturto tas bija, ja? Tagad par piekto. Par. Pret. Atturās noraidīts. Sastais. Par. Pret. Atturās noraidīts. Septītais. Par. Pret. Atturās noraidīts. Astotais. Par. Pret. Atturās noraidīts. 9. par pret atturās noraidīts. Pārbaudām 9. Lūdzu. 9. Beidzam. Kaut kas tur tomēr nebija īsti lāga. Tas bija par devīto, tagad par desmito, par, pret, atrās, noraidīts. Uh, uzaicinājuma sadaļa. Pirmais pieņemts, otrais par pret atturās pieņemts, pārbaudām, otrais grozījums, ceturtā, ceturtās uzaicinājums, balsojam, beidzam balsot. Pieņemts. Trešais grozījums par pret atturās nav īsti skaidrs pārbaudām. Beidzam balsot. Noraidīts. Gala balsojums. Lūdzu, balsojam. Beidzam balsot. pieņemts ar 25 balsīm pār uh, un 5 balsīm pret. Apsveicu referentu. Nākamais punkts uh, ir 16. Mandāts trilogam budžeta jautājumos mūsu. Uh, tātad uh, referenta vietas izpildītājs uh, Štasniekungs. Balsosim. Pirmā uh, daļa, pirmajā grozījumā. Lūdzu, balsojam par. Pret. Atturās pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Atturās noraidīts. Kompromiss numur viens. Par. Pret. Atturās noraidīts. 11. grozījums par, pret, atturās noraidīts. Pārbaudām 11. grozījumu. Beidzam balsot. And uh, what is closed? Tātad beidzam balsot norādīts. Trešais grozījums, kurš par, pret, atturs, pieņemts. Ceturtais par, pret atturs. Nē, esmu pārliecināts, pārbaudīsim elektroniski. Tad ceturtais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norēdīts. Piektais grozījums, kurš par, pret atturs pieņemts, septītais par, pret atturs pieņemts, astotais, kurš par, pret atturs noraidīts, 9. pār pret atturs pieņemts un 10. grozījums pār pret atturs pieņemts. Beidzot noslēguma balsojums, sākam balsot par dokumentu kopā. Is... Beidzam balsot. Pieņemts 25 balsīm pār divām pret, trīs atturējušies. Apsveicu Stašnīkungu. Tālāk nākamais punkts ir atzinuma projekts AFET komitejai ziņojums par Eiropas Savienības un Malaizijas eh, sadarbības nolīgumu. Pirmais grozījums, kurš pār, pret, atturs pieņemts. Otrais grozījums, 2B grozījums, kurš pār, pret, atturs pieņemts. Piektais grozījums pār, pret, atturs pieņemts. 6D kurš pār pret atturs pieņemts. Astotais pār pret atturs pieņemts. Devītais pār pret atturs pieņemts. Desmitais pār pret atturs noraidīts. 11. pār pret atturs noraidīts, 12. pār pret atturs noraidīts, 13. pār pret atturs noraidīts, 14. pār pret atturs noraidīts, 15. D pār pret atturs pieņemts, 16. atkrīt, 17. pār, ne tas ir atsaukts, šis grozījums, 18. D pār pret atturs pieņemts, 19D par pret atturas pieņemts. 23. pār pret atturas pieņemts. Kompromis grozījums 1 pār pret atturas norēdīts. 25. D un 26. D par pret atturs pieņemts, 27., 28. atsaukti, 29. par pret atturs noraidīts. Un visbeidzot, noslēguma balsojums. Sākam balsot. Androtis klaus. Beidzam balsot. Pieņemts 25 pār 4 pret Paldies par jūsu saprātu un viedumu, saka priekšsēdētājs. Tādējādi esam pabeiguši balsošanu. Pārējām pie 18. punktu darba kārtībā. Vai jūs varētu lūdzu ievērot klusumu? Astoņpadsmitais punkts ir mūsu atzinums atbildīgajai IMCO komitejai. Mūsu referente ir Muskardīnī kundze, kur sēž no manis pa kreisi. Un tagad došu vārdu Kristiānai. Lūdzu, vārds tev. Paldies, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi. Priekšsēdētājs aicina ievērot zālē klusumu. Lūdzu, priekšsēdētāji, dāmas un kungi, mūsu komiteja jau iepriekšējā iepriekšējo regulu izvērtēja un uz to mūsu uzmanību vērsa padome, un šodien atkal mēs skatām to pašu jautājumu, jo Tagad mums atkal ir jādiskutē par uh, patērētāju aizsardzību. Šajā jautājumā iet par preču apriti, un preču brīva apriti ir viens no Eiropas Savienības darbības uh, stūrakmeņiem, un vienotajam tirgum ir ļoti svarīgi, lai mūsu patērētāji varētu būt droši un pārliecināti par to, ko viņi pērk. Šis uh, priekšlikums aicina ņemt vērā, pirmkārt, jau ražotāju intereses, uh, un um, arī noprecizē esošo standartu interpretāciju. Un šodien tas, ka trūkst šādas standartizācijas, uh, tas kavē um, tirgus darbībai un rada papildus izmaksas uzņēmējiem. Šīs regulas teksts ir visai ambiciozs, tajā ir iekļautas vairākas prasības gan ražotājiem, gan izplatītājiem, gan arī importētājiem attiecībā uz to, kāda informācija vienmēr ir jāsniedz patērētājiem, tad kāda informācija ir jābūt redzamai. Tāpat arī ir vairākas prasības attiecībā uz produktu izcelsmes izsakojamību. Mm, tas ir domāts, lai atvieglot uzraudzības iestāžu darbu. kam ir nepieciešams kontaktēties ar eh, trešajām valstīm, eh, kas ir šo preču izcelsmes valsts. Kā mēs zinām, mums ir svarīgi nodrošināt kvalitāti, garantijas mūsu patērētājiem, kā arī eh, cīnīties pret viltojumiem. Protams, tas varētu radīt problēmas ar darbvietu zaudēšanu un ekonomikas izkropļošanu, bet es domāju, ka uh, tieši par to mums būtu arī jādomā mūsu turpmākajās debatēs, un tādēļ es gribētu aicināt kolēģus eh, nāk klajā ar eh, saviem komentāriem un domām, un es domāju, ka viens no svarīgākajiem jautājumiem, ko vienmēr uzdodam komisijai, ir par to, ka šis teksts ir neskaidrs attiecībā uz sodiem un sankcijām. Jo, ja tiek pieņemta likumdošana, likumdošanas akts, kurš uzliek par pienākumu visām dalību valstīm noteiktā kārtībā marķēt preces, tad eh, šķiet nenormāli, ka mums nav harmonizēta un saskaņota sodu sistēma, jo, ja mums tās nav, tad mums būs importētāji vai preču tirgotāji, kuri darbosies Eiropas Savienībā, tajās dalību valstīs, kur eh, šīs normas ir eh, atvieglotākas un sodi zemāki. Tādēļ es domāju, ka mums ir jādara viss, lai uzturētu produktu kvalitāti un standartus. Mēs noteikti negribam, lai komisija palaistu šo likumdošanu bez atbilstošiem standartiem. Paldies! Labi, tagad došu vārdu citiem deputātiem, kas līdzdarbojas pie šī jautājuma. Redzu, ka Kellers kundz vēlas izteikties no zaļajiem. Paldies! Mēs eh, atbalstām obligāto prasību par produktu izcēlesmes norādu marķējumā. Uh, Tomēr mēs gribētu, lai komisija nodrošinātu ciešāku sasaisti starp normām par izcelsmes norādēm un izsakojamības sistēmu, jo uh, Ir, komisijas ierosinātā izsakojamības sistēma ir pārāk vāja un tās piemērošana ir ierobežota. Tā attiektos tikai uz augsta riska produktiem. Un komisija aicina uh, sagatavot šo augsta riska produktu caur deliģētajiem aktiem, tajā pat laikā likumdošanas uh, aktā nenosakot parametrus, pēc kuriem tiek noteikts, vai prece ir augsta riska grupā vai nē. Bez tām regulēja būtu skaidri jānosaka izsakojamības sistēma ir piemērojama arī importētājiem importētajām precēm un produktiem. Uzņēmumi ir atbildīgi, tirgotāji ir atbildīgi par eh, šo produktu atbilstīgumu nodrošināšanu. Uz tirgus uzraudzības iestādēm būtu sistemātiskāk jākontrolē, lai uzņēmumi ievērotu šīs saistības. Bez tām eh, šī eh, regula nenosaka uh, Eh, proporcionāls vai samērīgus uzraudzības pasākums atkarībā no riska pakāpes, bet komisija nesniedz definīciju, jo pretējā gadījumā eh, šīs procedūras piemērošana paliek eh, pilnīgā pašu uzņēmumu ziņā. Līdz ar to teksts noteikti ir jāuzlabo un jāpilnveido, lai tas būtu skaidrāks un lai izsakojamības sistēmu varētu efektīvāk piemērot. Paldies! Vai vēl kāds vēlas izteikties? Šķiet, ka nē. Labi, tad uzklausīsim komisijas pārstāvi. Kurš runās komisijas vārdā? Desvana Speno, Eiropas komisijas pārstāve. Paldies par man doto iespēju uh, uzklausīt šīs komitejas atzinumu, mēs pievēršam ļoti lielu nozīmi šī priekšlikuma starptautiskajam aspektam saistībā ar tirdzniecību, ņemot vērā to, ka Eiropas Savienībā liela daļa produktu tiek importēta un arī tādēļ, ka starptautiskais aspekts ir izšķiroši svarīgs. Ja runājam par uh, izcelsmes norādu marķējumā, uz ko ir koncentrējusies arī Muskardīnai kundze savā ziņojumā, būtu svarīgi paturēt prātā, ka komisija neierosina neko revolucionāru. Tās ir lietas, kas jau tiek prasītas daudzās jurisdikcijās, bet tajā pat laikā par to ir diskutēts daudzu gadu garumā. Tas ir svarīgs priekšlikuma aspekts, jo tas ir cieši saistīts ar izsakojamību. Mums ir liels prieks, ka šīs diskusijas par sasaisti starp marķējumu, izcelsmes marķējumu un izsakojumību ir parādījusies šajā likumdošanas procesa gaitā, un mēs esam gatavi uzlabot uh, tekstu šajā sakarā, ja vien tas ir iespējams, jo mūsu mērķis vienmēr ir bijis un ir ierosinot šo pantu. Uh, uzlabot produktu drošību, tirgus uzraudzību, lai dalība valstis vieglāk varētu identificēt problemātiskos produktus. Es gribētu teikt, ka 10% bīstamo produktu, kas pēdējā gada ziņojumā par agrīno brīdināšanu ir identificēts, tad 10% procentiem bīstamo produktu izcēlesmes valsts nav zināma, un 10% tas ir liels daudzums. Tādēļ izcelsmes valsts norāde ir ļoti svarīga papildus prasība gan ražotājiem, gan importētājiem. Mūsu mērķis ir, lai šī informācija tiktu sniegta vienkārši, lai tā eh, būtu saprotama patērētājiem un lai tas būtu saistīts ar tirgus uzraudzības mehānismiem, jo mūsu mērķis ir nodrošināt labāku normu piemērojamību un uzlabot sadarbību ar starptautiskiem partneriem, jo mums nevajadzētu aizmirst, ka šīs pāns komisijas priekšlikumā attiecās uz visiem patēriņu produktiem, gan importētiem, gan neimportētājiem, lai tas saskanētu ar tirzniecības noteikumiem. Un es esmu gatava atbildēt uz jebkuriem jūsu jautājumiem. Paldies! Tespinas Pano kundzei un tagad eh, Salvatore Jakolino kungs, kurš ir ēnu eh, referents no tāds partijas grupas, lūdzu vārdu, lūdzu vārds jums. Sī, sí, grazie, prezidente, brevissimo il mio intervento. Mm, paldies, priekšsēdētāji. Pavisam īsts komentārs. Es atvainojos, ka nevarēju ierasties laikā, lai uzklausītu referentes Maskardīnī teikto. Protams, Šis dosie mums ir ārkārtīgi svarīgs. Mēs vēlamies nodrošināt, lai patērētāja drošība būtu pēc iespējas augstāka, jo īpaši ir jādomā par mm, dažādu preču drošību. Regulas septītais punkts mums ir ļoti svarīgs. Mēs esam uzklausījuši komisiju, esam uzklausījuši komisiju ilgāku laiku, atbalstām šo priekšlikumu, domājam, ka šie pasākumi ir pareizie. Patērētājiem ir vajadzīga izvēles brīvība, tieši tāpēc mums ir vajadzīgs pareizs marķējums, vienmēr ir jānorāda arī ražojuma izcelsme, jo īpaši ir runa par trešajām valstīm. Es vēlētos ieteikt pavisam mazu grozījumu kas uz to attiecas. Debatēs mēs jau esam mm, dzirdējuši, ka tas ir ārkārtīgi būtiski, un es domāju, ka nākotnē mēs arī varēsim par to vienoties. Lielas paldies! Tagad došu vārdu referentei noslēguma vārdiem. Es vēlētos pateikties komisijas pārstāvjiem par sniegtajiem komentāriem. Esam pārliecināti, ka komisija ir apņēmusies virzīties uz priekšu. Mēs vienmēr esam gatavi uzklausīt arī citas nostājas. Protams, mūsu galvenā vēlme ir aizsargāt patērētājus. Tieši tāpēc parlaments vēlas, lai šis jautājums virzītos uz priekšu pēc iespējas ātrāk. Mēs vēlamies, lai mēs varētu noslēgt šo jautājumu vēl līdz šī sasaukuma beigām, taču mēs uzskatām, ka ir vairāki aspekti, kurus noteikti vajadzētu uzlabot. Noteikti, ka arī komisija ir par to pārliecināta. Esam pārliecināti, ka kopīgi mums izdosies sagatavot labu dokumentu, jo īpaši mm, paļaujoties uz šādām viedokļu apmaiņām. Lielas paldies, kanāmie kolēģi! Es vēlētos jums atgādināt, ka atrodamies Altierogas pārī vārdā nosauktā ēkā, pēcpusdienā atradīsimies. Un tas ir viens no uh, slavenākajiem itāļu Eiropas Savienības atbalstītājiem. Lielas paldies! Jūnijā izskatīsim mūsu referenta sagatavoto atzino projektu. Nākamais darba kārtības punkts - 19. Te ir paredzēta pirmā viedokļa apmaiņa par nolīgumu starp Eiropas Savienību un Krievi, Krievijas federāciju par narkotisko vielu prekursoriem. Mēs esam atbildīgā komiteja. Franks Prusts no tautspartijas grupas ir mūsu referents. Tūlīt dodu arī viņam vārdu. Frank, kur jūs esat? Jā, redzu jūs. Oui, merci, monsieur le président, euh, mes chers collègues. Et... Paldies, euh, priekšsādātāji. Tik tiešām Eiropas Savienība un Krievija uh, paraksta uh, info, noliegumu par uh, muitas informācijas apmaiņu um, zāļu prekursoru jautājumā. Un iepriekšējā ES Krievijas samita Jekaterinburgā tika spriests eh, par turpmākiem eh, divpusējiem nolīgumiem. Un eh, citu starpā tiek apsvērta šāda nolīguma parakstīšana arī ar citām trešajām valstīm par ķīmiskajiem produktiem, kas var tikt izmantot narkotiku vielu ražošanā. Un ņemot vērā vispārējo kontekstu, ka šādas vielas tiek tātad kontrolētas, aicinu parakstīt šādu nolīgumu parakstīšanu ar Krieviju. Eh, tam par labu runā tikai un vienīgi eh, tātad pozitīvi argumenti. Eh, ar ASV, piemēram, ar Ķīnu šādi nolīgumi jau ir parakstīti. Šobrīd izskatās, ka Krievija ir mērķa reģions, vairāk nekā izcelsmes vai tranzīta reģions. Sintētiskās narkotikas, amfetamīni, tam līdzīgas vielas plūst no rietumiem uz austrumiem. Nu, un pēc tam nonāk uh, mūsu pilsoņu uh, rokās, un uh, mums nāktos darīt visu, lai intensificētu cīņu pret narkotikām. Šeit ir nepieciešami vēl atsevišķi paskaidrojumi no komisijas par atsevišķām šī nolīguma niansēm. Šāds nolīgums ļaus uz stabila pamata likt informācijas apmaiņu par atsevišķiem ķīmiskiem produktiem, uh, un intensificēt savstarpēju atbalstu un informācijas sniegšanu. Tātad eh, šeit eh, tiek paredzēts apmainīt informāciju trīs nedēļas iepriekš pirms eh, kāda importa darījuma veikšanas. Un te būs iespējams tātad pieprasīt papildu informāciju vai arī liekt tātad partijas izvešanu. Un turklāt tas notiks konfidenciālā kārtā. Te ir runa par tīri komerciāliem datiem, šeit eh, nav paredzēts mainīties ar eh, personālī datiem. Eh, šādi dati tiks uzglabāti piecus gadus, un tad pēc tam, ja puses neiebilst, tie vienkārši tiks cēsti. To ir atzīmes par labu, esam šādu risinājumu Eiropas datu aizsardzības dienests, un līdz ar to, darbie kolēģi, pāris pārdomas mūsu sarunas sekmēšanai šai, e, šāda nolieguma darbībai ir nepieciešama liela uz, sastarpējā uzticēšanās, un Krievijas muita bieži ir izpelnījusies kritiku, pārmetumus korupcijā, un komisija uzskata, ka e, Krievija spēs e, pildīt savas saistības. Šī sastarpējā uzticēšanās ir jo svarīgāka, jo šeit runājam par konfidenciālas informācijas sniegšanu un apmaiņu jo nedrīkst pieļaut to, ka šādi sensitīvi dati nonāk uh, nevēlamu pušu rīcībā. Un uh, prasīsim noteiktas garantijas personas datu aizsardzībai. Uh, Krievija nav ratificējusi Eiropas padomas konvenciju par automātisku datu apmaiņu, tāpēc būs nepieciešama pāraudzība un pārobežu sadarbība šādu datu privātumu nodrošināšanā. Ir tātad desmitā gada vienošanās ES un Krievijas starpā par datu, klasificētu datu aizsardzību, kas eh, tātad drīzāk attiecas uz eh, politiskas dabas, diplomātiskas dabas datu apmaiņu. Bet, nu, eh, tas ir pietiekams pamats. Lai cerētu uz labu rezultātu, kaut gan bažām ir pamats. Vēl ir nepieciešams pārliecināties par Uh, otras puses atbildīgo iestāžu un dienestu patieso neatkarīgumu. Uh, at, nolīgumā tāpat arī netiek paredzētas iespējas vienpusēji laust uh, šīs līguma saistības, ja otra puse pārkāpj tās tiesības un pienākums. Vispēcot, ir šeit jāuzdod tātad jautājumi, kas vairāk skar tieši komerciālo pusi Eh, vai gadījumā netiek pieļautas eh, kādas protekcionistiskas tendences, eh, netiek ierobežotas brīvas tirzniecības tiesības un vai netiek pārkāpti kādi citi sastarpējais un Krievijas nolīgumi tādējādi nostādot Eiropas ražotājus uh, nevēlamā situācijā. Mūsuprāt, būtu paradoxāli noslēgt šādu nolīgumu, divpusēju nolīgumu ar Krieviju, uh, ņemot vērā, ka uh, Krievija nav pildījusi savas saistības, veic nepamatotas pārbaudas uz Krievijas-Baltkrievijas robežas, kontrolējot mūsu kravas Turklāt šī robeža, eh, kā zināms, ir visnotaļ caura, un šīs pārbaudas ir tādas eh, tendenciozas un ļoti selektīvas. Laika gaitā ir būtu iespējams apsvērt eh, šādu nolīgumu parakstīšanu ar tādām valstīm kā Ukraina un Molda Moldova. Tāds lūk ir mans viedoklis. Paldies! Vai būtu kādi komentāri no zāles? Salvatore, lūdzu. Vienkārši vēlos apliecināt uh, to, ko Franks Prusts eh, nu pat eh, teica, cik ļoti svarīgi ir šāda sadarbības nolīguma, lai cīnītos pret pārobežu noziedzību, pret narko kontrabandu, pret uh, prekursoru kontrabandu. Tā kā šeit mēs runājam par kaut ko, kas principā ir atbalstāms. Mēs noteikti prasām uh, lielāku savstarpēju uzticēšanos ES un Krievijas starpā. Šis instruments to nodrošinās, un esmu pārliecināts, ka tas lieti noderēs turpmākā sadarbībā un cīņā um, pret narkotikām arī tādā policijas sadarbības un tieslietu sadarbības um, līmenī un ir tikai pareizi un labi, ka mēs izsakāmies, iestājāmies eh, šai cīņā, jo narko kontrabanda ir eh, viens no eh, ietekmīgākajiem noziedzības veidiem, kas visbūtiskāk ietekmē reālo tautsēmniecību un cilvēku dzīves. Un kaut arī šeit mēs runājam par attiecībām tikai un vienīgi ar vienu valsti, ar Krieviju, tik un tā Krievija ir būtisks eh, elements, un eh, jā, mums šādi centieni ir jāatbalsta. Paldies! Paldies, komisijas pārstāvim Paulo Mazarīnī. Vai jūs vēlaties eh, rēģēt uz referenta paustajām bažām? Komisijas pārstāvi, lūdzu, dod jums vārdu. Paldies, priekšsādētāji! Labrīt visiem! Lielas paldies arī Prusta kungam par uh, paustu atbalstu komisijas priekšlikumam par šādu divpusēju nolīkumu noslēgšanu ar Krievijas federāciju par narkotisko vielu prekursoriem. Paldies arī par jūsu jautājumiem, tūlīt centīšos uz tiem atbildēt. Nu, diena, šādi nolīkumi parasti balstās uz savstarpēju uzticēšanos. Mēs uzticamies Krievijas federācijai par to, ka tas, kas ir iekļauts nolīkumā, uh, kā priekšnosacījumi tiks arī izpildīts. Un tieši tāpēc mēs arī esam iekļāvuši šeit vairākus konkrētus pasākumus. Kā jau jūs zināt, šis ir pirmais nolīgums par narkotisko vielu prekursoriem, kur ir iekļauti vairāki um, datu aizsardzības nosacījumi. Iepriekšējos nolīgumos tādu nebija. Parasti informācijas apmaiņa, kā jūs jau pareizi norādījāt, attiecas uz komerc datiem, nevis uz personas datiem. Taču Ir vairākie datu veidi, kuri um, Eiropas datu uzrauga atzinumos tiek uzskatīti par tādiem kā pamatprincipiem, kas ļautu mums noslēgt datu aizsardzības nosacījumus ar šo valsti. Tāpat jūs pieminējāt arī muitas savienību ja pastāv muitas savienība, kas stājās spēkā jau pirms vairākiem gadiem, te ir iekļaut arī Baltkrievija un Kazahstāna, un eh, tieši uz to arī balstīsies šis eh, narkotisko vielu prekursoru nolīgums ar Krievijas federāciju. Eh, Krievijas puse neuzskatīja, ka vajadzētu risināt šo jautājumu. Ir skaidrs, ka uh, galvenais iemesls, kāpēc komisija iesaka vēst sarunas ar arvien jaunām valstīm, ir tas, ka ir vajadzīga pastiprināta divpusēja sadarbība, lai mēs varētu izvairīties no uh, prekursoru lielākas izplatības. Jo vairāk noslēg, nolīguma tiks noslēgti, jo lielāka būs šī aizsardzība. Tātad šeit ir runa par reģioniem un valstīm, kas atrodas Centrāla Āzijas reģionā un arī ap to. Mēs varētu izskatīt jebkuru šādu valstu un reģionu. Attiecībā uz citiem nolīkumiem, tādiem, kas ir noslēgti ar Amerikas Savienotajām valstīm un arī ar citām valstīm, tika noslēgti tāpēc, ka šajos gadījumos mēs nekonstatējām nekādas atšķirības tirsniecībā, nekādas nobīdes tirsniecībā, kas būtu radušās šādu nolīgumu dēļ. Vispārīgi runājot, mēs esam patiešām priecīgi par jūsu izrādīto atbalstu, un mēs ceram, ka šeit paveras jauns laikamets mūsu attiecībās ar Krievijas federāciju. Lielas paldies! Tagad eh, došu vārdu referentam noslēguma vārdiem. Oh, écoutez, je, moi j'ai pris euh, bonne note. Es uh, ņēmu vērā eh, komisijas apsvērums. Šis ir, protams, šī ir pirmā mūsu viedokļa apmaiņa. Nu, jautājums ir par to, kā, kā rīkoties eh, katrā atsevišķā situācijā, bet ir vajadzīga skaidrība par to, ko darīt, ja šāda situācija rastos, ja būtu kādi rupji uh, eh, datu aizsardzības principu pārkāpumi. Protams, uh, ir tāda reaģējoša uh, iespēja vienmēr rīkoties. Bet ir vajadzīgas arī kaut kādas tādas preventīvas iespējas rīkoties, ātri rīkoties, jo tā nu reiz ir joma, kur laiks katra sekundi ir no svēra. Paldies. Tā tad eh, mums vēl nav ziņu par to, ka padome to atbalstītu, eh, taču mums ir jādara tas, kas mums ir jādara, jābalso. Pēc tam apsvērsim eh, ziņojumu projektu par šo nolīgumu. Tas notiks mūsu jūlijas sanāksmē 10. un 11 proti beidzamajā sanāksmē pirms eh, vasaras pārtraukuma. Man tā teica, ka varam ķerties pie 24. darba kārtības punkta. Cars 2020. Eh, šeit eh, mūsu darba kārtībā ir atzinums Atbildīgā komiteja ir ITRE. Marija Badija ir eh, referente eh, no S&D. Lūdzu, Marija, vārds tev. Paldies, priekšsādātāji. Pirms eh, pievēršos šim jautājumam, vai drīkstētu lūgt apžēlot mūs un ļaut mums aiziet pēc kafijas, jo mums to šodien nenes. Jā, jā, jā, jā, kafija šodien streiko. Tik tiešām. Nu labi, tad par kāras 2020. Šis, kā jūs zināt, ir pirmais, pirmā reize, kad runājam par šo projektu. Turpināšu angļu valodā. Eiropas autobūve saskars eh, ar arvien lielākām grūtībām. Es eh, jaunā automobīļu tirgus ir eh, lejupējošā līknē jau piekto gadu. Un uh, tas spiež uz uzņēmumiem uh, restruktūrēties, un vairāk ražotāji ir paziņojuši par ražotņu slēgšanu, un kā rezultātā mūsu pilsoņi zaudē darba vietas. Tāpat laikā Eiropas ražotāji uh, saskars ar E, vidē un ilgtermiņa izaicinājumiem, un uz spēles ir likts e, mūsu ražotāju vadošais status pasaules tirgu. Līdz ar to ir vitāli nepieciešams iestāties par mūsu autobūvas aizsardzību šo izaicinājumu priekšā. E, mūsu būve iegulda izpētē un izstrādē neredzētas summas - 28 miljārdi 2009. gadā, un tas būs uh, jauninājumu un izaugsmes eh, sekmējošs faktors sasaistot autobūvu ar citām tautsēmniecības nozarēm. Autobūva Eiropā ir tādās vēsturiskās krustcelēs nonākusi un ir sagaidāms, ka eh, to skars plašas un dziļas pārmaiņas, kas to pārvērtīs, kā arī to noiet tirgus līdz nepazīšanai. Tieši tāpēc šis rīcības plāns Kāras 2020 ir tik eh, nozīmīgs un nāk īstajā brīdī, tāpēc mm, mums nāktos eh, šo komisijas priekšlikumu atbalstīt. Pirmkārt, eh, ražošanas un tirzniecības tendences mainās. Eiropas Savienības tirgus sarūk, kur pretī citiet pasaulē tirgos ir vērojama izaugsme konkurentu spiediens eh, pieaug un mūsu ražotājs eh, apdraud viņu pašu mājas tirgos. Otram kārtām arī klimata pārmaiņu programmas īstenošana kļūst aktuālāk un no tehnoloģiju progresu viedokļa tiek gaidīts arvien vairāk. Lai sasniegtu mērķus, kas izvirzīti, piemēram, par eh, siltumnīca efekta gāzēm un gaisa kvalitāti, tiks turpināta iekšdedzes dzināju uzlabošana, papildinot ar revolucionāru tehnoloģiju izstrādi un pakāpenisku ieviešanu. Trešām kārtām ņemot vērā eh, samazinājumu iekšējos tirgos, tirzniecība ir vienīgais, vienīgā izaugsmas cerība mūsu autobūvēji. Tāpēc uh, šeit uh, ir jācer un jāuzstāj, lai brīvās tirzniecības nolīgumos tiktu paredzēta īpaša vieta mūsu autobūvas nozarei. Uh, komisija tātad piedāvā četrus uh, rīcības pīlārus. Pirmkārt, ieguldījumu progresīvās tehnoloģijās, finansējumu jauninājumiem, tirgus apstākļu uzlabošanu, veidojot spēcīgāku iekšējo tirgu Uh, konkurētspējas uzlabošanu pasaules tirgos, īstenojot efektīvu tirzniecības politiku un starptautiskā mērogā saskaņojot noteikumus par transporta līdzekļiem, kā arī pielāgojumu prognozēšanu ieguldot cilvēku kapitālu un prasmēs, kā arī vainot pārstrukturizācijas sociālo ietekmi. Ar šo stratēģiju komisija cer atbalstīt uh, to, ka autobūvē aktīvāk iesaistās uh, centienos stāties pretī sarukumam Eiropas rūpniecībā un panākt, lai no pašreizējā līmeņa aptuveni 16% no IKP līdz 20. gadam tiktu panākts 20% līmenis. Lai to izdarītu, būs jāīsteno integrēta politika, kas ietver šīs nozares konkurētspējas uzlabošanu Eiropas Savienībā, atbalstu izaugsmas iespējām pasaules tirgos, kā arī tīru, drošu un efektīvu transporta līdzekļu sekmēšanu. Mums ir eh, rūpīgi jāizpēta ietekmes izvērtējums un eh, acīgi jāsako līdzi diskusijām par eh, šo te programmu, jo šeit uz spēles ir likta mūsu autobūves konkurentspēja un izdzīvošana nākotnē. Mums ir jāspēj skaļi pateikt, ka, ka mēs sakosim, lai tiktu īstenoti visi brīvot izniecības nolīguma principi, piemēram, netarifu barjeru atcelšanu un uh, Es eh, ceru jūnija sanāksmē tikties ar eh, dažādiem partneriem, interesētajām pusēm. Viņu viedoklis mums ir ļoti svarīgs. Tāpat arī priecāšos par jūsu eh, viedokli, pozīcijām un grozījumiem šī atzinuma tālākā sagatavošanā. Paldies! Jā, tik tiešām ārkārtīgi svarīgs temats. Šī ir jūsu iespēja izteikties Berts Lange, S&D. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, Marija, arī par detalizēto izklāstu par Eiropas eh, automašīnu industrijas pašreizējo stāvokli. Atrodamies patiešām smagā situācijā. Apgrozījumā samazināšanās Eiropā ir ļoti strauja, un eh, tieši tāpēc ir jāatcerās, ka pašlaik kapacitāte Eiropā ir pārāk liela, un mums ir jādomā kā šo problēmu atrisināt. Tāpat arī ir jāskatās uz visu makroekonomisko situāciju. Daudzās Eiropas Savienības valstīs uh, automa, pieprasījums pēc automašīnām sarūk, un uh, Mums nav nekādas jēgas šeit ieviest dažādus atbalsta pasākumus, ja cilvēkiem vienkārši nav naudas, lai nopirktu jaunu auto. Tieši tāpēc mums arī vajadzētu domāt par makroekonomiskās politikas virzību Eiropā. Tieši mm, dienvidu valstīs mēs nevaram stiprināt pieprasījumu pēc automašīnām. Šķiet, ka šeit ir runa tieši ar Eiropas Savienības mm, kapacitātes mm, pārāk uh, straujo pieaugumu. Mums ir jāatcerās arī par atšķirīgo konkurences situāciju. ECO ir sagatavojusi analīzi par konkurētspējīgiem un netik konkurētspējīgiem ražotājiem. Domāju, ka vajadzētu mācīties no paraugu prakses. Šeit, protams, ir runa par novatoriskumu, bet vienlaicīgi ir jādomā arī par nodarbināto līdzdalību. Šeit vajadzētu stiprināt sociālo dialogu un domāt par pārstrukturizāciju automašīnu ražošanas uzņēmumos. Uzskatu, ka tie uzņēmumi, kas domāja par šādiem jautājumiem, krīzi pārvarēja daudz labāk nekā citi. Nākamais, par ko es vēlētos runāt, un par to runāja arī Marija, ir um, ārējās attiecības. Izaugsme šķiet uh, pašlaik uh, notiek daudz straujāk tieši ārpus Eiropas, un tieši tāpēc mums arī ir jādomā par uh, attiecībām. Ir jādomā par to, ka liela daļa no tirgiem nav Eiropas Savienības teritorijā, un saistības pret uh, trešām valstīm ir uh, ļoti izšķirošas. Nesen noslēdzām tirdzniecības nolīkumu ar Koreju, un tieši šajā nolīkumā arī bija uh, jālikvidē beztarifu barjeras, ir autoražotāju interesēs. Tagad dzirdu, ka Koreja ir nos, pieņēmusi nosacījumus par rezerves daļu certifikāciju. Tas nozīmē, ka Eiropas Savienībā ražot rezerves daļu noiets Korejā tiks apgrūtināts. Un līdz ar to nāksies eh, ražot eh, tādas automašīnas, kurām šādas rezerves daļas nav vajadzīgas. Krievijā tirgus pieaug. Bieži vien mēs dzirdām šo sāpīgo jautājumu, ka uh, Krievija ir ieviesusi uh, atkārtotas pārstrādes nodokli tikai ārzemju automašīnām, un līdz ar to uh, rada problēmas mūsu autoražotājiem. Ko komisija dara šo jautājumu risināšanā? Lās paldies, tagad Aldis pārstāvis. Paldies! Jā, yeah, I... Paldies, priekšsēdētāji. Jāsaka, ka ir ļoti interesanti paraudzīties nākotnē un uh, parasti ir grūti pareģot eh, skatoties kristāla bumbā, bet Kad mēs domājam par to, vai vajadzētu būt, būvēt vairāk vai nē, jautājums ir par to, varbūt mums ir jākļūst radošākiem un uh, jābūvē labāk, eh, domājot uh, par uh, dažādiem transporta veidiem, gan uh, privātpersonām, gan uzņēmumiem. 80. un 90. gados uh, Londonas sitijā eh, cilvēki domāja par to, eh, ko eh, darīt ar um, Eh, satiksmi. Eh, vēl senāk 18. Eh, gadsimtā domāja par to, ko darīt ar zirgu izkārnījumiem no zirgu pajūgiem, kur likt visus šos mēslus. Es domāju, ka mums vajadzētu saprast, ka autobūvas industrija uh, ir radījusi milzīgu ekonomikas uzplaukumu Eiropā, radot jaunas darba vietas un tā tālāk. Mēs vienmēr esam atradušies jauno tehnoloģiju avangardā, bet paraugoties uz jaunajām tehnoloģijām, kas varētu parādīties nākotnē, mēs eh, redzam, ka iespējams, ka būs uh, um, iespējams mašīnu izdrukāt. Piemēram, Hītraus lidostā uh, darbojas uh, elektromobīļi bez autovadītāja. Un es domāju, raugoties nākotnē, mums ir uh, jāatzīst, ka notiek milzīgas izmaiņas tieši tehnoloģiju jomā. Un ja Eiropa grib turēt līdzi un attīstīties tikpat ātri kā pārējie vadošie uh, ar eh, autoražotāji un, un, un, un pasaules valstis, tad es domāju, ka mums, domājot par autobūvas attīstību nākamajos 20 gados, ir jādomā par jaunajām tehnoloģijām un jāraugās, lai tās tiktu iestrādātas mūsu nākotnes plānos. Paldies! Paldies, Pols Mērfijs, goe. Paldies. Jā, man šķiet, ka šīs diskusijas tiešām ir eh, ļoti svarīgas. Un Sergio Mahione uh, Uh, paredzēja, kā automobīļu būves nozarē uh, līs asinis, un jā, es domāju, ka tā tas ir, un tikai jautājums ir par to, uh, kā asinis tiks izlietas, un man šķiet, ka bīstamība ir tajā, ka tie būs strādājošie autobūves nozarē, jo tirgus sabrukums Eiropas Savienībā ir milzīgs. 2007. gadā tika pārdotas 15 miljonu automašīnas, bet 12. Eh, gadā 12,4 miljonu šo situāciju ir ietekmējusi taupība un cilvēku nespēja aizvietot vecās automašīnas ar pilnīgi jaunām, bet tajā pat laikā mēs redzam, ka autobūvs uh, nozare ražo pārāk daudz un mums ir pārāk daudz uh, autobūvs būvs rūpnīcu, uh, kuras uh, daļēji stāv uh, dikstāvē. Un jautājums ir, kurš maksās par to? Man šķiet, ka jāparaugās ir ASV, kā viņiem ir izdevies uh, restruktūrēt savu autobūvi, bet Amerikā tā rezultātā daļēji ir likvidētas daudzas labas, kvalitatīvas darba vietas, un tā vietā šīs darba vietas parādās dienvidos ar uh, zemu atalgojumu, uh, Uh, mazu vai vispār nekādu sociālo nodrošināšanu, un jautājums ir, vai mūsu automobīļu ražotāji grib izvēlēties šādu attīstības modelu. Un es domāju, ka mums nevajadzētu pieļaut, ka strādnieki maksā uh, par uh, krīzi šajā nozarē. Es domāju, ka jautājums ir ne tikai par taupību, bet par to, kā reorganizēt autobūvas nozari. Un šajā uh, paziņojumā mēs esam centušies ieskatīties tajā, bet es domāju, ka šī sistēma, kas balstās uz eh, to, ka šie lielie autobūvas giganti konkurē viens ar otru, kur, piemēram, Volkswagen ir visai labā situācijā, kamēr, piemēram, Peugeot atrodas tiešām krīzes eh, priekšā, un tāpat arī ražošanas posmi ir sadrumstalot un nodalīti, un es domāju, ka galvenais ir, lai šī, šī situācija nelabvēlīgi neietekmētu vienkāršos strādājošos. Un es domāju, mums ir jādomā par plānu. Tas nozīmē investēt zaļajā mobilitātē, investēt tajā, lai pārorientētu ražošanu uz, piemēram, sabiedriskā transporta līdzekļu ražošanu vai citu tām precēm, kas varētu tikt ražotas šajās autobūvs rūpnīcās. Tas ir vienīgais, kā mēs varētu saglabāt darba vietas. Bet, diemžēl, man šķiet, auto būvētāji vēlme ir pasargāt savu peļņu, neatkarīgi no tā, kāda cena par to jāmaksā. Un man šķiet, ka eh, daudzās Eiropas eh, valstīs eh, autobūves būvē strādājošie tiešām ir līdz šim izmisīgi centušies aizstāvēt savas darba vietas. Paldies! Priekšsēdētājs, paldies! Ja runājam par autobūves nozari, tad Šķiet, nesam dzirdējuši cilvēks no Francijas un Itālijas, kur ir mūsu lielie autobūves eh, ražotāji. Nu labi, bet es, protams, nevaru izteikties viņu vārdā. Tagad uzklausīsim komisiju. Un šoreiz došu vārdu Filips Žan, eh, uzņēmuma ģenerāldirektorāts. Merci, prezident. Pateicos eh, priekšsēdētāji. Eh, pāris lietas vēlos eh, teikt. Ar lielu interesi un nepacietību gaidām jūs komitejas atzinumu vairāku iemeslu dēļ. Īpaši tāpēc, ka šī starptautiskā dimensija mūsu autobūvas nozarē kļūst jau svarīgāka un nozīmīgāka viņa izdzīvošanai. Tieši tāpēc komisija rīkojas Eh, iestājoties ne tikai par eh, ražotājiem kā tādiem, bet par visu piegādes ķēdi kopumā, jo krīze un pārmaiņas skar pilnīgi visus. Un, kā referents jau teica, eh, starptautiskais jautājums kļūst arvien nozīmīgāks. Arī tāpēc, ka Eiropas tirgu ir vērojama stagnācija, tāpēc nākas paļauties un glābiņu meklēt trešo valstu tirgos, kur daudz vietī ir vērojama izaugsme un eh, lai mūsu autobūvas nozarei būtu nākotne, ir svarīgi, lai tā būtu gatava nākotnē, lai tā spētu ra ražot produktus, kas ir pieprasīti. Tāpēc ir jautājums par eh, adekvātas eh, biznesa stratēģijas izstrādi un īstenošanu. Un trešām kārtām līdz šim brīdim Eiropa, Eiropas uzņēmumi ir bijuši tātad jauninājumu priekšgalā Eh, bet eh, šie tehnoloģiskās pārmaiņas turpinās un pastāv risks, ka mēs eh, atpaliekam, un tāpēc ir jautājums par to, kādu uh, izpētes, izstrādes un jauninājumu stratēģiju īstenot tā, lai būtu soli priekšā konkurentiem, kā uh, prognozēt pieprasījumu, ņemot vērā situācijas pārmaiņas ne tikai pašu tirgu, ne tikai pārmaiņas regulējošajā līmenī, uh, Eh, šeit tātad es runāju par brīvās tirzniecības nolīgumiem, tirzniecības attiecību nostiprināšanu ar eh, mūsu ievērojamākajiem partneriem pasaulē. Un eh, tāpēc prieks, ka jūnijā notiks šis te seminārs un apliecinām, ka esam gatavi jūs visādā ziņā informēt par tur notiekošo. Uh, Um, sniegt jaunākās atziņas par uh, attīstību uh, regulējošajā līmenī šo te starptautisko, mm, starptautisko kontekstu un jebkādiem jauniem pavērsieniem. Paldies! Labi, vai Bērtam Langam ir kādi jautājumi komisijai? Jā. Varbūt Filips Šāns varētu mazliet pastāstīt uh, vairāk par Dienvidu Koreju un par uh, Uh, beztarifu barjerām. Tas, ko es pieminēju. Komisija, vai jūs varat atbildēt? Thank you. Paldies, Langis kungam ir taisnība. Pastāv privās tirsniecības nolīgums starp Eiropas Savienību un Dienvidkoreju. Šis privās tirsniecības nolīgums runā ne tikai par tarifu jautājumiem, mēs esam centušies uh, apskatīt arī bez tarifu jautājumus. Mums ir uh, jānodrošina kopēji standarti, kurus varētu akceptēt, ja Eiropas Savienība un Koreja pieņemtu mm, tiesību aktus par izmešiem un par drošību. Mēs vedām sarunas par tehniskiem jautājumiem pielikumā. Šīs sarunas bija ļoti sarežģītas, bet um, bija paredzēti kopēji noteikumi, kopēji standarti, ko piemērotu gan Eiropas Savienība, gan Koreja, lai samazinātu beztarifu barjeras. Diemžēl man ir jābūt atklātam, situācija ir tāda, ka teksts šajā pielikumā par beztarifu barjerām neiekļauj pilnīgi visus noteikumus. Tieši tāpēc arī parādās šāda joma, kur mums nav izdevies atrast kopējus standartus Eiropas Savienībai un Korejai. Ja ir runa par CO2, tad mēs tagad mēģinam redzēt, ko Dienvidkoreja varētu darīt attiecībā uz šīm papildu prasībām. Tāpat arī rezerves daļu jautājums nav atrasināts. Langis kungam ir pilnīgi taisnība. Mēs saskaramies ar grūtībām, tāpēc, ka Koreja pašlaik uh, pieņem jaunu iniciatīvu, jaunu tiesību aktu, kas runā pretī šī nolīguma garum. E, nolīguma gars, protams, paredz, ka mēs nedrīkstam paredzēt jaunus šķēršļus tirdzniecības attiecībām starp Koreju un Eiropas Savienību. Taču ir jāatzīst, ka šī nolīguma teksts nav pietiekami precīzs, lai mēs varētu ietver tajā pilnīgi visus jautājumus tādus, ko pieminēja Langis kungs. Kolēģi, kas ir atbildīgi par mm, brīvās tirdzniecības nolīguma piemērošanu, po, proti tirdzniecības ģenerāldirektorāts ar eh, te Kuhta kungu priekškalā pašlaik eh, domā par to, kā risināt eh, šādus jautājumus, proti rezerves daļas un CO2, kas pašlaik runā pilnīgi pretī nolīguma garam. Tas nozīmē, ka ar šādiem noteikumiem tiek ieviesti jauni šķēršļi un jaunas barjeras. Pašlaik mēs domājam par sarunu vešanu ar Korejas valdību. Paldies! Un pēdējā tagad izteiksies Marija noslēguma vārdījums. Paldies, priekšēdētāji! Paldies ikvienam par komentāriem! Es varētu teikt, ka es pilnībā piekrītu tam, ko jūs teicāt. Vēlētos pieminēt, ka, protams, esmu apmierināta uh, par to, ka jūs man piekrītat, ka pašlaik saskaramies ar ļoti nozīmīgu, bet arī sarežģītu problēmu automašīnu nozarē, ņemot vērā pašreizējos ekonomiskos apstākļus Eiropas Savienībā. Tieši tāpēc arī ārējiem tirgum ir tik liela nozīme. Ar tā palīdzību mēs mēģināsim rast atbildi šo jautājumu. Mm, ja runa par novatoriskumu, tad mums ir jādomā, kurā virzienā tad vajag nodrošināt mm, šos jauninājumus. Protams, ir jāliek uzsvars uz nākotni, tā vienmēr ir bijis. Ja runa par izaicinājumiem, eh, ko mums pavēr brīvās tirdzniecības nolīgumi, man ir jāsaka, ka mums ir jābūt pavisam saprotošiem mums ir jāskatās uz to, lai nākotnē noslēgtajos nolīkumos būtu iekļauti šie kopējie noteikumi un standarti. Pretējā gadījumā būs ļoti sarežģīti uh, nodrošināt uh, savstarpīgumu tirgū. Piekrītu Polam Mērfijam, viņa paustajām bažām. Viņš teica, ka daļa no problēmas ir tā, ka uh, ir pārāk strikti taupības pasākumi pieņemti. Šeit es varu tikai un vienīgi piekrist. Es domāju, ka mums ir vajadzīgas atbildes, un šīs atbildes mums vajag ļoti drīz. Bet šīm atbildēm ir jātiecas uz garāku laika periodu. Ir vajadzīgas ilgtermiņa atbildes. Diemžēl nozare uh, sirkst jau tagad Katru dienu zūd darba vietas, un tāpēc atbildes ir vajadzīgas jau tūlīt. Mēs nevaram uh, turpināt aizmirst par šo nozari. Vēlreiz vēlētos pateikties par jūsu komentāriem, un es ceru, ka mums būs iespēja apspriesties. Es arī labprāt izskatīšu jūsu iesniegtos grozījumus un viedokļus. Paldies! Vakar eh, koordinatoru sanāksmē pieņēmām kalendāru šim dosjē. Eh, nākamā apspriešanās notiks jūnijā mūsu parastajā komitejas sanāksmē. Ziņojumu projektu izskatīsim jūlijā un balsojums ir paredzēts septembrī. Šis bija 24. darba kārtības punkts. Nākamais darba kārtības punkts ir uh, apspriešanās ar komisāru de Guktu. Viņš vēl nav ieradies. Viņš būs klāt pēc 6-7 minūtēm, tāpēc iesaku tagad pārtraukt sanāksmi. Kafija pati nestrēko, kafija ir atrodama pie zāles ieejas. Lūdzu, izmantojiet šo īso pārtraukumu sanāksmē un ejiet iedzert kafiju.

in the end to close. Uh, have attention, please. Dāmas un kungi, vai varētu lūgt jūsu uzmanību? Atsāksim darbu. 21. punkts - viedokļa apmaiņa ar komisāru Deguhtu par komisijas darba kārtību 13. un 14. gadām tātad eh, struktūrētais dialogs ar komisiju. Šis jau ir ceturtais dialogs, kad tiekamies šādā sastāvā. Un mm, kā jūs, tā, tā mēs tuvojamies sava mm, pilnvaru termiņa beigām, ir atlicis mazāk par gadu. Un eh, tieši tāpēc aicinātu jūs, cienījamie klātsošie, aktīvi piedalīties šai sarunā. Varbūt eh, domājot ne tikai par atlikušā laiku mūsu leģislatūrā, bet eh, jau eh, drīzāk atskatoties uz to, kas labs ir paveikts. Komisār Deguht, vārds jums lūdzu. Paldies! Liels paldies! Priekšsēdētāji, cienījamie parlamenta deputāti! mans e, termiņš. E, nemaz tik drīz nebeigsies. 31. E, maijā ir vēlēšanas, bet pilnīgi noteikti savus pienākumus pildīšu vēl līdz oktobrim. Jaunā komisija pirmo reizi tiksies ir paredzēts 1. novembrī un ceru, ka ap to laiku uh, pa to laiku es vēlos, lai man būtu mm, domu biedru un uh, sadarbības partneri arī Eiropas par parlamentā. Tas nebūtu tāds uh, melnais uh, taurums manā darbībā, bet nu labi, tad jau redzēs. Nu tad iesākumā vēlos teikt jums paldies par to, ka uzaicinājāt mani uz kārtējo mūsu ierasto mm, struktūrētā dialoga tikšanos. Ir tātad eh, viens gads līdz eh, šī parlamenta leģislatūras beigām un pusotrs gads līdz eh, komisijas pilnvartermiņa beigām, bet es nekādā ziņā neesmu tādā beigu noskaņojumā. Ir pāragri jau sākt sērīgi raudzīties pagātnē, atcerēties vecos labos laikus un tā tālāk. Uh, Eh, šis eh, struktūrālais eh, dialogs cita starpā pievēršas līdzsinējiem sasniegumiem. Jā, tā ir tiesa. Parlamē, parlaments decembrī izteicās par mūsu nolīgumiem ar Centrālameriku un Kolumbiju. Šī gada martā mums ir tātad tika parakstīts nolīgums ar Peru un cerams, ka drīz mm, tie visi sāks darboties. Kolumbijas gadījumā 1. jūlijā, eh, Gua, izņemot Gvatemelu, visas Centrālamerikas eh, valstis jau ir pauduši savu apņēmību, kā visu izdarīs līdz 15. jūlijam, un tad jau eh, provizoriski ar 1. augustu šie, šī jaunā kārtība varēs stāties spēkā. Nu, lūk, šāda laba sadarbība mums ar Eiropas parlamentu nav nākusi viegli, esam smagi strādājuši, mēģinot rast līdzsvaru starp dažādām interesēm, kā galveno principu sev izvirzot ilgspējīgu attīstību. Eh, un visu bieži vien ir eh, sarežģījušas vēlēšanas, aiz dalību valstīs, piemēram, Vācijā bija mm, vēlēšanas, eh, taču arī tas mums nav, mm, mūs nav apturējis. Un valstu parlamentos šie, šie projekti nav izpelnījušies tik lielu vērību kā šeit Eiropas parlamentā. Tāpēc aicinātu jūs uh, runāt ar saviem vēlētājiem, ar uh, savas valsts pilsoņiem, uh, celt saulītē parlamentā paveikto. Pirms gada tāpat arī tika parlamentā apstiprināta jaunā GSP schēma, sistēma. Tā tagad ir taisnīgāka nekā savulaik un iespējams ir viena no dāsnākajām preferenču schēmām uh, Eh, kādas vispār pasaulē eksistē, vismaz eh, par labu attīstības valstīm. Un eh, pagājuši nedēļ, piemēram, lēmu par šādas vispārē preferenču schēmas pagarināšanu ar Mjanmu, kādreizējo Birmu, un to uzskata par savu sasniegumu. Un komisija tagad izstrādā vairākus deleģētus aktus, kuri tātad pilnībā materializēs eh, šā jaunā kārtība, jaunos noteikumus, un tos ar mūsu tirdzniecības attiecības ar Āfrikas, Klusākēnu un Karību valstīm. Un tas būs būtisks eh, solis uz priekšu mūsu attiecībās ar šīm valstīm. Tāpēc pasakos jums visiem par ļoti konstruktīvu attieksmu un līdzdarbošanos. Mm, paldies referentam. Jūs pieņemtais lēmums ļaus mums noslēgt uh, reģionālā līmeņa sarunas. Uh, un eh, jau tālāk domāt par ilgtermiņa, mm, lielākā mērā ilgtermiņa mērķiem un uzdevumiem. Tā lai, pār, tā lai, kā mēs tā mūsu partneri varētu sākt domāt par to, kādā virzienā attīstīt mūsu turmākās attiecības. Un es eh, grasos doties vizītē uz Āfriku eh, vēl pirms vasaras brīvdienām un vēlreiz arī rudenī un eh, domājot par to, kādā virzienā šiem nolīgumiem jāattīstās, eh, noteikti jūs eh, par to informēsim, ja būs kādi jauni pavērsieni. Sasniegumi ir ievērojami, tie ir daudz sološi, vieš cerības, ir tad arī vairāk likuma likum projekti, kurus ceram pieņemt vēl pirms beidzas jūsu pilnvaru termiņš. Pirms diviem mēnešiem nāca klajāt priekšlikumu par uh, defensīvajiem instrumentiem tirzniecībā. Un pateicos jums par konstruktīvu līdzdarbošanos tā, lai šis eh, projekts tiktu īstenots vēl šīs leģislatūras laikā. Mūsu partneri necietīs eh, negodīgas, negodīgu tirzniecības praksu un arī mums būtu jārīkoši tieši tāpat. Kāpēc gan lai mēs būtu tie, kas piekāpjas? netērējot ne mirkli. Turklāt tas ir iespējams pēc būtības negrozot mūsu defensīvos instrumentus tirzniecībā, kuriem ir un jāpaliek visefektīvākajiem pasaules kontekstā. Padome un parlaments būs tātad līdzlikumdevēju statusā, taču komisija šeit ir karēvīgi noskaņota, tā Eh, ir apņēmības pilna iestāties par mūsu mm, tātad, eh, uzņēmumu, eh, uzņēmumu interesēm starptautiskajā tirgu. Nākamais uzdevums ir tirsnieciskā rakstura strīdu risināšanas atvieglošana. Šis parlaments ir lielākoties atbalstīs komisiju, kur pretī padome stūrēt tādā virzienā, kas uh, liekas Eiropas Savienības valstīm iespēju runāt vienā balsī un līdz ar to stipri izšķobīs e, šo te institucionālo līdzsvaru un nāks par sliktu Eiropas interesēm. Komisija kategoriski iebildīs pret e, šīm te idejām, kas e, izskan padomē un ceram, ka parlaments mums pievienosies. Pagājušās nedēļas plenārsesijas balsojums šai ziņā bija ļoti daudz sološs. Mēs paļaujamies uz jūsu atbalstu. Uh, arī par um, tātad uh, valsts iepirkumiem uh, un to iznešanu starptautiskā līmenī. Paldies par jūsu atbalstu šajā uh, projektā, uh, jo padomē progress ir niecīgs, tāpēc uh, šeit uh, šefība ir jāuzņems uh, mums un jums, tā lai šis instruments uh, tik tiešām reāli tiktu uzlabots. Un visbeidzot, īstenošanas eh, regula. Tas ir tas puzles gabaliņš, kas ļaus nodrošināt to, ka Eiropa arī spēja reaģēt, ka tā ir rīcība spējīga uz eh, kaut kādiem eh, pavērsieniem mm, tirzniecības attiecībās. Un ceram, ka arī tas tiks apstiprināts šīs leģ leģ leģislatūras laikā. Un patam lāgam komisija turpinās dialogus, sarunas ar visdažādākajiem partneriem piemēram, Japānu, Indiju, Maroku, Taizemi, noslēgsim sarunas ar Kanādu, Armēniju, Gruziju un Moldovu. Un ceru, ka jūlijā varēsim uzsākt sarunu raundu ar ASV un īsumā par TTIP rezolūciju. Tātad pilnīga tarifu un regulējošo tarifu atcelšana patiesi integrētā transatlantiskajā tirgu e, sola, tātad var atraisīt būtisku tirsniecības potenciālu, materializēt to. Un e, šeit e, tātad ir nepieciešams neatkarīgs pētījums Eh, pagaidām ir skaidrs, ka transatlantiskā tirzniecība bez eh, TTIP eh, nebūs tas efektīvākais risinājums, un tāpēc mm, aicinu arī jūs darīt visu, kas ir jūsu spējās un iespējās, tā, lai tiktu panākts maksimāli ambiciozs darījums ar mūsu amerikāņu partneriem. Un ar nožēlu jāatzīst, ka padome ir uzstājusi uh, par audiovizuālās eh, produkcijas un regulējumu neiekļaušanu eh, kā kategorisku prasību turpmākajās sarunās ar ASV. Nu, tāda gabaliņu noskrubināšana no, no šī mandāta nekādā ziņā neliecinās par es eh, puses labo gribu un gatavību vienoties. Un tas var pasliktināt mūsu kopējās izredzes ne tikai attiecībās ar ASV, bet arī uh, pasaules līmenī. Saku to jums tāpēc, ka komiteja Inta šeit būs pašā cīņas eh, viducī, karstumā, eh, un tās intereses, kas vēl pagājušajā nedēļā nebija tik aktuāls - jūras transports, aviācija, lauksaimniecības produkcija, pakalpojumi, geogrāfiskās norādes, tas viss eh, slānekļa gāze. Un citas, citi pamatelementi transatlantiskajā nolīgumā. Tāpēc šai ziņā viennozīmīgi nostājos jūsu pusē, pienojos jūsu prasībām spiest maksimāli uz uh, ambiciozu, ambiciozu darījumu. Un um, priecājos uh, par to, ka kā jūs tā mēs uh, saprotam, cik svarīgi ir atbalstīt, nevis bremzēt. Atcerēsimies arī, ka nākam uh, pavisam drīz notiks tikšanās Bālī, kur PTO tātad tiksies, un arī tur esam gatavi sadarboties arī ar partneriem no visas pasaules, lai sarunas virzītos uz priekšu. Un investīcija jautājumā piedāvājām padomē dot atļauju sarunu sākšanai ar Ķīnu Nav šaubu, ka pasaules eh, līmeņa tirzniecības attiecības ļauj eh, no nabadzības izkļūt miljoniem cilvēku, bet eh, ir jābūt labi noregulētai piegādes ķēdēji, nedrīkst pieļaut to, ka cilvēki tiek eksploatēti necilvēcīgos apstākļos, nedrīkst pieļaut to, ka izraisās militāri konflikti resursiem bagātos reģionos, tādējādi liedzot Eh, izaugsmas iespējas, un eh, nesenie notikumi eh, Bangladešā, piemēram, ir kā brīdinājums signāls mums visiem. Eiropas Savienība tas ļoti uztrauc, proti strādājošo darba drošība atsevišķās pasaules valstīs un reģionos, un komisija ir gatava to tā vienkārši neatstāt un neaizmirst un uh, to, ka ir jāprasa uzņēmumiem uh, strādāt atbildīgāk uh, un uzņemties atbildību par to, kas notiek viņu piegādes ķēdēs. Um, nesen tikāmies ar Bangladešas atbildīgo ministru, citas starpā runājot par to, kā uzlabot strādājošo drošības um, apstākļus un ceru, ka mums izdosies to um, pacelt ne tikai tādā divpusējā līmenī, bet arī starptautiskā līmenī iesaistot ASV lai tiktu sasaukta pietiekama augsta līmeņa uh, sanāksme ar uh, korporāciju pārstāvjiem kaut kad jūlijā. Un šeit jau notiek uh, plašs priekšdarbs kopš šīs Bangladešas traģēdijas brīža. Atbildība piegādes ķēdē ir būtisks, kritiski nozīmīgs elements visā piegādes ķēdes garumā. Un šeit ir ne tikai ražojošai nozarei atbildība nesam, bet arī uh, resursu ieguvas un būvniecības nozars uh, šeit ir ar savu atbildību. Un tāpēc uh, tiek apsvērta ES institīva par regulējumu minerāliem, kas nāk no konfliktu zonām, kārdarbības zonām. Un šī gada noslēgumā ir paredzēts, ir prognozēts lēmums par to, kā uh, Eh, nodrošināt pietiekamu pārskatāmību, caurskatāmību mm, Eiropas uzņēmumu piegādes eh, ķēnē, ķēdē, eh, gadījumos, ja tie sadarbojas vai izmanto trešo valstu produkciju vai sadarbības partners. Un esmu gatavs nākt klājā ar šādu likumdošanas institīvu vēl šogad. Kas, kas arī ir tas pēdējais brīdis, kad šajā leģislatūrā varam uh, tātad nāk klajā ar jaunām iniciatīvām. Mēs negrasāmies gulēt uz lauriem, apsaram un rezervējam tiesības nāk klajā arī ar citām iniciatīvām. Un tieši tāpēc paļaujos uz jūsu pretīm nākšanu. Es zinu, ka varu uz jums paļauties. Un apliecinu, ka jūs varat paļauties uz mani, manu, manā atlikušajā pilnvartermiņa laikā. Un šādā savstarpējā uzticēšanās gaisotnē spēsim paveikt daudz. Paldies komisāram de Guhtam par eh, šo ieskicējumu debatēs, un de Guhtu kungs runāja par to, kas jāpaveic līdz eh, pilnvar termiņu beigām, un es eh, aicinu tagad jūs izteikties. Ņemot vērā politisko grupu hierarhiju. Sākšu ar Gaspārī kungu no Tautas partijas grupas lūdzu. Godāmies komisāri, liels paldies, ka jūs šodien esat ieradies pie mums. Es domāju, ka jūs ļoti pareizi norādījāt uz vairākiem sasniegumiem, ko mēs, pateicoties jūsu darbā, pēdējo trīs ar pusgadu laikā esam panākuši. Es gribēju pieminēt plānoto nolīkumu ar ASV. Es domāju, ka Eh, jūnijā mums vajadzētu beidzot dot eh, pēdējo grūdienu, lai šis nolīgums beidzot varētu tikt pieņemts. Es domāju, ka parlaments jau sen bija ar to rēķinājies. Es būtu patiešām priecīgs, ja jūs darītu visu iespējamo, lai mums komisijā būtu pietiekam daudz resursu, lai šīs sarunas varētu notikt intensīvi, ātri un visaptveroši. Mums ir ļoti daudz eh, dažādu sarunu, kas ilgas, ilgst jau vairākus gadus, bet eh, tā īsti nav noslēgušās. Es domāju, ka nolīgums ar ASV ir strateģiski ļoti nozīmīgs, un tieši tāpēc mums vajadzētu ieguldīt daudz pūliņu, lai šis eh, stāsts nekļūtu par tādu stāstu bez beigām, lai mēs varētu to tomēr pabeigt un pielikt punktu. Pēdējais eh, - investīcija nolīgums ar Ķīnu. Es domāju, ka tas ir ārkārtīgi būtiski, lai arī mēs šeit varētu virzīties uz priekšu. Protams, mēs apzināmies, ka ir ļoti daudz problēmu, ar ko Eiropas uzņēmēji saskarās Ķīnā. Tieši tāpēc ekonomiskās attiecības ar Ķīnu ir jāuzliek uz stabilākiem pamatiem. Ja runa par investīciju aizsardzības nolīkumu, tad man ir radies iespējas, ka tā ir ne tikai komisija, kas Um, cenšas noslēgt šādu nolīgumu. Ir arvien vairāk uh, dalībvalstu, kas ved uh, pašas savas sarunas par saviem divpusējiem uh, investīciju aizsardzības nolīgumiem. Komitoloģijas procedūrā pēdējo mēnešu gaitā mēs esam nolēmuši, mm, mēs esam konstatējuši, ka ir 10-15 šādu uh, Eh, divpusēju attiecības starp mūsu dalībvalstīm. Piemēram, ja runa par Vietnamu, tad eh, pašlaik mēs vēlamies sākt vest sarunas par tirdzniecības nolīkumu ar Vietnamu, taču ir eh, kāda dalībvalsts, kas ir saņēmusi atļauju vest divpusējas sarunas ar Vietnamu par tirdzniecību. Man jautājums ir šāds, kā mēs atrisināsim šo problēmu. No vienas puses mēs it kā uh, uzņemamies atbildību par investīciju aizsardzību Eiropas Savienībā, un no otras puses pēdējo mēnešu laikā man ir radies iespējas, ka dalībvalstis cenšas pašas vēst sarunas par saviem divpusējiem nolīkumiem. Varbūt jūs varētu aicināt dalībvalstis nākt pie saprāta un saprast, ka šis jautājums taču ir Eiropas kompetencē. Pēdējais jūs ieskicējāt vairākas apņemšanās. Uh, Ja ir runa par ilgtermiņa finanšu schēmu, tad es domāju, ka mēs nevaram tagad pārvietot resursus Eiropas komisijā. Ja es tagad paskatos uz visiem šiem projektiem, ko jūs ieskicējāt, ja jūs vēlaties visus šos projektus uh, realizēt ar pašreizējo darbinieku skaitu, tad es uzdodu sev jautājumu, vai uh, jums ir pietiekami daudz personāla un resursu. Uh, Kā mēs, kā parlaments, varētu palīdzēt? Es uzskatu, ka mūsu, vismaz mana politiskā grupa, uzskata, ka mēs varētu pārvietot resursus, lai varētu nodrošināt, ka visi šie prioritārie jautājumi ASV un Ķīna beidzot tiktu pabeigti, un lai nebūtu tā, ka šie projekti apstājas tikai tāpēc, ka trūks darbinieku. Vēl viens temats, ko es vēlējos pieminēt, mm, pavisam nesen mēs runājām par uh, antidempinga procedūrām dažādās dalībvalstīs. Mēs redzam, kā ir veikti pētījumi, uh, Uh, plašsaziņas līdzekļi arī uh, runā par to, ka uh, predempinga pasākumi ir pieauguši par vairāk nekā 50%, um, bet ja runa par šiem 47%, tad uh, Es domāju, ka procentiem jau šeit nav nozīmes. Te varētu būt 60%, pat labi kā 30%, taču es vēlētos jūs atkal aicināt un neatlaidīgi aicināt uz to, ka nedrīkstētu būt tā, ka daudzas dalība valstis uh, izdara spiedienu pret uh, uzņēmumiem Ķīnā. Es domāju, ka mums vajadzētu darīt visu iespējamo, lai tiktu uh, uzlikti attiecīgie sodi, lai tiktu īstenoti tiesību akti un tā, lai mēs varētu runāt ar ķīniešiem par šo tēmatu. Es domāju, ka mēs visi ļoti labi atceramies, ka ir ārkārtīgi grūti vest sarunas ar tādu lielu pašapziņīgu partneri kā Ķīna, bet eh, Starptautiskās tirdzniecības komitejā neviens jau nevēlas uzsākt tirdzniecības karu ar Ķīnu. Es domāju, ka nav pareizi šeit tagad uzsākt kaut kādus cīniņus. Mm, ja runa par šiem skaitļiem, 47% antidempinga līmenis, mm, es domāju, ka tas skaidri norāda, ka mēs nevēlamies šeit uh, ierosināt ķildas, te ir runa par tādiem aizsardzības pasākumiem. Es būtu ļoti pateicīgs, ja jūs pieturētos pie šīs nostājas. Un ja jūs vēlaties runāt par ķīniešiem, tad es domāju, ka vajadzētu pieminēt šo konkrēto gadījumu, bet eh, tajā pašā laikā m, mm, ir ļoti daudz šādu gadījumu. Te ir runa par veselu m, mm, tendenci, kas šeit parādās, un noteikti nākamajos gados mums būs par to vēl jārunā. Eh, Lās paldies, tas bija viss, ko es vēlējos teikt. Paldies. Tālāk S&D grupas vārtā Langas kungs. Lielas paldies! Paldies komisāra kungam! Es vēlētos mazliet papildināt to, ko pieminēja Daniels, kas pārēja pašās beigās. Es domāju, ka jums šādu pašu nostāju varētu ieturīt, ieturēt arī pret Vācijas valdību. Šķiet, ka Vācijas valdībā ir pilnīgi cita nostāja. Komisāra kungs, es vēlētos runāt par trīs jomām. Pirmā, jūs pieminējāt grūtības, ar ko jūs saskaraties panākties ratificējot eh, divpusējus nolīgumus ar dalībvalstīm. Es domāju, ka cēlonis šeit ir tāds, ka šis nolīgums tiek definēts kā jaukts nolīgums, un iespējams mums radīsies šādas pašas problēmas, slēdzot turpmākos tirdzniecības nolīgumus. Kāda ir jūsu stratēģija padomē? Uh, Kā jūs nodrošinat, lai Lisabo, Lisabonas līgums tiktu ievērots un lai tirzniecības joma patiešām būtu tikai un vienīgi Eiropas Savienības kompetencē un lai netiktu slēgti šādi jaukti nolīgumi? Otrs punkts. Jūsu nostāja attiecībā uz Bangladešu un uh, to, kas tika minēts iepriekšējā plenārsēdē, man šķita pareiza un es to pilnībā atbalstu. Uh, Man ir jautājums, vai turpmākajos tirdzniecības nolīkumos mums nevajadzētu iekļaut striktākus formulējumus attiecībā uz arotbiedrībām un eh, darbinieku politiku. Iespējams, šeit vajadzētu ievērot Beļģijas investīciju nolīkumu modeli vai arī ASV partnerības nolīkumu. Trešais jautājums, ko jūs nepieminējāt savā uzrunā, uh, Eh, runājot par divējāda pielietojuma eh, tiesību aktiem, vai jūs varētu formulēt savu nostāju? Mēs skaidri zinām, ka jūs nevēlaties eh, nāk klajā ar jauniem tiesību aktu priekšlikumiem. Ir skaidrs, ka ir palicis pavisam maz laika, lai to darītu. Paldies! Paldies tālāk Alda grupas vārdā Kohmērina kundze. Paldies, eh, komisār, ka jūs atnācāt un neaizmirsāt to, ko jūs solījāt uzklausīšanās laikā, ka jūs būsiet atvērts sadarbībai un dialogam ar parlamentu. Un eh, man ir prieks, ka jūs esat turējis savu solīto un neesat aizmirsis teikto un ļoti svarīgi ir to atcerēties šajā brīdī, kad esat šeit pie mums. Gribētu runāt par diviem elementiem, un es esmu pārliecināta, ka um, man kolēģi no Aldas varbūt uh, papildinās mans jautājums ar citiem, bet jūs teicāt, ka uh, mēs esam noslēguma fāzē Eh, sarunās ar Kanādu par cita līgumu. Tomēr esmu dzirdējis šo teikumu pārāk bieži pēdējo divu gadu laikā, tādēļ man jautājums, eh, cik noslēdzoša ir noslēdzošā fāze, un varbūt jūs varētu dot konkrētāku datumu, kad mēs varēsim redzēt eh, šo sarunu reālu noslēgumu un varēsim nosvinēt šī līguma noslēgšanu. Un kādi ir tie jautājumi, Eh, kas rada vislielāko viedokļu atšķirības starp Kanādu un Eiropas Savienību. Vēl es gribētu vaicāt par ļoti skaļajām diskusijām starp dalību valstīm un komisiju par uh, pasākumiem pret Ķīnu. Mēs esam dzirdējuši un zinām, ka 15 dalību valstis nav apmierinātas ar eh, pret Ķīnu realizētajiem eh, pasākumiem, un komisija saņēma atbalstu tikai no sešām dalību valstīm. Vai un kad padomi pieņems lēmumu šai sakarā un jautājums, kāda būs turpmākā rīcība? ņemot vērā šo saspringto situāciju starp eh, komisiju un dalībvalstīm. Tālāk sola nolīgumā komisija paredzēja tādus provizoriskus, teiksim, šos pa, pagaidu pasā, uh, pagaidu nodevas. Un ko jūs varētu pastāstīt šajā sakarā par solas nolīgumā paredzētajām nodavām. Tālāk par telekomunikāciju nozari. Man šķiet, mēs esam tādā pelēkajā zonā, jo patiesībā komisijas pieņemtais lēmums ir principiāls lēmums, bet komisija šo lēmumu nerealizē dzīvē vai neaktivizē. Kā jūs redzat šo situāciju un vai tas nav pretrunā ar komisijas pagājuši trešdien izteikto aicinājumu dalību valstīm piešķirt tai mandātu sarunām ar Ķīnu par investīcijām no vienas puses un no otras puses šie pretpasākumi attiecībā pret Ķīnu? kas noteikti neveicina uh, tirdzniecību ar mūsu Ķīnas partneriem. Paldies! Paldies! Tālāk došu vārdu Kambel kungam ECR grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! Komisāri, kopš jūsu iepriekšējās uzstāšanās mūsu komitejā eh, jūs uh, Eh, apvainojāt eh, Britu parlamentāriešus, ka mēs neko nejēdzam par Eiropu un ka tas būtu vaiprāts, ja Lielbritānija izstātos no Eiropas Savienības, jo tādējādi tā pazaudēs eh, desmitiem tūkstošu darba vietu un fantastiskas tirzniecības iespējas. To jūs teicāt Independent avīzei un jūs teicāt, ka lēmumi ir jāpieņem balstoties uz faktiem un skaitļiem. Jā, es tam piekrītu, bet tā kā jūs esat jau līdzdarbojies Britu politikā ar šādiem izteikumiem. Tad mans jautājums, ja Briti referendumā 16. Uh, 16. gadā izlēms izstāties no Eiropas Savienības, vai jūs kā tirzniecības komisārs gribat teikt, ka tad Eiropas Savienība nevarēs noslēgt tirzniecības nolīgumu ar savu lielāko tirzniecības partneri, kas ir Lielbritānija, jo patreiz Lielbritānija importē uh, daudz eh, lielāku preču apjomu nekā eksportē, un 50. Lisabonas līguma pāns nosaka, ka ir jāved sarunas uh, ar uh, Lielbritāniju kā tirzniecības partneri, un vai tiešām nav biedējuši teikt, ka tas nenotiks, un politiski iejaukties Lielbritānijas iekšpolitikā. Paldies! Tālāk Kellers kundze zaļo grupas vārdā. Paldies, centīšos izteikties īsi. Jūs eh, pieminējāt Britu Kolumbiju. Es atvainojos Peru un Kolumbiju bija izstrādāta tā saucamā ceļa karta attiecībā uz cilvēku tiesību aizsardzības pasākumiem Peru Kolumbijā. Jautājums, kurš atbildīgs par šo ceļa karšu izstrādāšanu un kad mēs varam sagaidīt pirmo ziņojumu par šo dokumentu ieviešanu? Jūs pieminējāt ņēmumu. Vai būs ziņojums uh, par uh, cilvēktiesību un darba tiesību aizsardzības standartiem šajā valstī? Uh, un par TDI. Mēs uzsveram, ka ir svarīgi, lai Eiropas parlaments varētu kā likumdevējs realizēt savu lomu pilnā, pilnā apmērā un lai mēs netiktu izstumti no atsevišķu vadlīniju sagatavošanas, kam ir būtiska nozīme. Tālāk es pilnībā atbalstu tautas partiju šajā gadījumā jautājumā par Ķīnu, ka mums nevajadzētu uh, vainot savu pozīciju par ASV. Jūs teicāt, ka caurskatāmība ir ļoti svarīga, lai arī jūs to pieminējat citos apstākļos. Mēs uzskatām, ka eh, ir svarīgi, lai tirzniecības attiecībās ar ASV valdītu absolūta caurskatāmība. Jo tad, kad sarunās tas netika ievērots, tad eh, iznākums nevienmēr bija pozitīvs. Uh, Kā jūs informējat parlamentu deputātus un iedzīvotājus pār sarunu gaitu un arī par sarunu mandātu. Man šķiet, ka ļoti svarīgi, lai jūs nopietni uztvertu mūsu mm, pausto par eh, tirzniecības standartiem un vizuālo sektoru. Domāju, ka būtu ļoti svarīgi to ņemt vērā, jo man šķiet, ka mūsu apsvērumi ir pamatot. Tālāk par Bangladešu parlaments eh, divās plenārsē, pirms divām plenārsētēm sesijām nobalsoja, ka mēs gribētu eh, redzēt saistošas korporatīvās sociālās atbildības eh, noteikumus arī nolīgumā ar Bangladešu. Vai tas ir ņemts vērā? Tā kā jūs pieminējāt elektronisko, ne, es atvainojos, Labi, tā kā jūs pieminējāt arī uh, nolīgumu ar EPAK valstīm, uh, tad kas jums ir sakām šajā sakarā? Un es gribētu zināt arī, kas notiek ar Indiju. Paldies! I I GUE, e, Paldies no GOE nevienu neredzu. Tālāk Viljamam Dartmutam dodu vārdu Eiropas uh, uh, federālistu um, uh, grupas vārdā. Jā, paldies. Es gribētu pateikties te Guhta kungām par precizitāti un skaidrību un gribētu uzdot divus jautājumus par nesaistītajiem tematiem. Viens ir jūsu komentāri par apvienoto karalisti. Konteksts ir tāds, ka kopš apvienotā karaliste 73. gadā pievienojas Eiropas Savienībai, mūsu tirzniecības eh, deficīts ir tūkstošiem miljārdu eiro. Un tagad maijā jūs varat būt droši, ka šis kumulatīvais deficīts ir būtiski pieaudzis. Un tas, ko jūs teicāt apvienotajā karalistē, vai tā bija tas tikai personisks? Uh, paredzējums no jūsu puses, vai arī jūs runājāt kā amatpersona, kā tirsniecības komisārs, vai arī jūs runājāt komisijas vārdā. Un atkarībā no tā man e, ir jautājums, vai tiešām jūs prognozējat, ka ja apvienotā karalista izstātos no Eiropas Savienības, es gribētu dzirdēt jūs iedokli par to, ka tad apvienotā karaliste nevarētu noslēgt brīvās tirdzniecības nolīgumu ar Eiropas Savienību, kāda ir parakstīta ar Meksiku un Dienvidu Koreju un Kolumbiju un citām valstīm. Mans otrs jautājums ir saistīts ar nodavām pār saules baterijām, kas ražotas Ķīnā. Financial Times šodien raksta, ka ne tikai Vācija iebilst, bet šķiet uh, parlamenta deputāti no Eiropas, eh, no, no Vācijas neiebilst, bet um, katrā ziņā Financial Times saka, ka pat 17 dalību valstis, ne tikai 16, iebilst pret šo iniciatīvu noteikti papildus nodevs Ķīnā ražotajām. Uh, saules baterijām. Un vai jūs tiešām domājat, ka vairāk nekā pusi no dalībvalstīm ir pret, un tas ir vairākums arī pēc Eiropas Savienības iedzīvotāju skaita, vai jums ir kādas morāls pilnvars uzsākt kampaņu par šādām nodavām pret Ķīnā ražotajām precēm? Un vai jūs varat apstiprināt, ka tā ir tikai pašiniciatīva, ka tā ir realizēta bez dalībvalstu piekrišanas? Un vai tad patiesībā nav tas, ko Britu advokāts tiesā nosauktu par pilnīgi nepamatoti uzturētu prasību? Es gribētu teikt, ka katrai darbībai ir pretdarbība, tas ir fizikas likums, bet tas ir arī politikas likums. Un, piemēram, manā vēlēšana apgabalā ir uzņēmumi, kam ir. Uh, kas, kas gūst uh, pēļņu, kas tiešām nodarbojas ar šo saules bateriju uzstādīšanu. Līdz ar to iet runa pār uh, darba vietu zaudēšanu. Gaidīšu jūs komentārus un paldies par jūsu veltīto laiku. Paldies! Paldies, un tagad otrais eh, jautājuma rauns, saka priekšsēdētājs. Uh, Commissioner has right komisārs labprāt atbildētu uz izskanējušiem jautājumiem pirms otrā jautājuma raunda. Paldies, priekšsēdētāji! Es labprāt uh, dotu atbildes uz izskanējušiem jautājumiem, un tad varbūt daudzi papildus jautājumi, kas ir iecerēti, atkritīs paši par sevi. Būšu uz tiem jau atbildējis. Un man šķiet, ka ir uzdots jebkurš iespējamais vispār jautājums. Te parlamentā, protams, nekad neko nevar zināt. Nenovērtējiet par zemu mūsu komitejas spēju uzdot jautājumus, saka priekšsēdētājs. Tad komisārs atbild par attiecībām ar ASV. Es ceru, ka mēs varēsim sākt sarunas jūlijā. Es domāju, ka ir pamatots iespējas, ka mēs panāksim vienošanos par mandātu piešķiršanu komisijai sarunvešanai Luksemburgā 14. jūnijā. Es negribu iedziļināties diskusijās par audiovizuālajiem līdzekļiem, bet, ja mēs paskatāmies uz trim sarkanajām līnijām, uz kurām esmu skaidri norādījis arī parlamentam, tad es nevaru iedomāties, kas varētu notikt šajās sarunās, kas varētu apdraudēt mm, kultūru daudzveidību. Bez tam Jebkuri jautājumi, kas saistīti ar kultūras daudzveidības saglabāšanu, ir jāpieņem balsojot vienbalsīgi. Un mans domas ir tādas, ka ir vairāki jautājumi, ko mums vajadzētu spēt apspriest, tad, kad par tiem ir jārunā. Katrā ziņā mēs redzam, ka šajā nozarē attīstība notiek ļoti strauji, tīpaši digitālajā jomā, kur eh, saturs eh, tiek eh, tieši straumēts no Apple, Google un citām vietnēm lietotājiem. Jūs redzat, ka šī problēma ir daudz lielāka, nekā mēs varam iedomāties. Un domāju, ka mums ir ļoti svarīgi, lai mēs neatpaliktu no šīs evolūcijas. Un es tiešām ļoti ceru, ka mums būs iespēja apspriest šos jautājumus ar ASV. Tāpat es sapratu arī parlamenta vēstījumu par šo mandātu un lai arī neviens no šeit klātesošiem nav atbildīgs par šo sarunu mandātu, tomēr es domāju, tām būtu jābūt plašākām debatēm plenārsesijā, nevis tikai šīs komitejas kontekstā. bet jāsaka, ka diemžēl arī plenāra sesijas debatēs tie tie paši cilvēki, kas ir komitejās. Tas jau ir paredzami. Un ir žēl, ka uh, Eiropas parlamenta mm, deputāti nepiedalās šajās debatēs lielākā skaitā, kā tas ir ierasts. Par Ķīnu. Es esmu ierosinājis eh, komisāru kolēģijai sarunu mandātu projektu, un tagad padomēji ir jālem par šo sarunu mandātu. Mandātu projektā iet runa par investīciju aizsardzību un par piekļuvu tirgumu. Mēs esam vienmēr skaidri Ķīnas partneriem norādījuši, ka mēs esam gatavi iesaistīties šajās sarunās tikai tad, ja iet runa arī par piekļuvu tirgumu. Divas reizes pēc kārtas secinājumi no galotņu tikšanās ar Ķīnas vadītājiem. Mēs esam vienojušies, ka sarunas ir par tēmām, kas interesē abas puses Tātad abas puses. Līdz ar to darba kārtībā tiks iekļautas šādas tēmas. Es gribētu redzēt no Ķīnas vai un cik tālu viņi ir tikuši ar savu sarunu mandātu. Viņi saka, jā, ka viņi, viņiem ir progress, bet jautājums, cik tālu viņi ir tikuši. Man šķiet, ka es domāju, ka ar sarunu mandātu nebūs problēmas padomē, bet mums vajadzētu skaidrāku priekšstatu par to, kas ķīniešiem ir padomā, un nevienmēr to ir viegli izdibināt. Tālāk par divpusējām investīcijām un par nolīgumiem šai sakarā. Mēs esam uzsākuši procedūru, lai noslēgtu investīciju līgumu ar Ķīnu. Un mēs esam to oficiāli e, ierosinājuši samitām, to ir darījis e, Barozo kungs un Ramboja kungs, tā kā šajā brīdī mēs neatļaujam sarunu uzsākšanu par bilaterālajām investīcijām dalību valstu līmenī. Tātad tas nebūtu pamatoti, un mēs noteikti būsim pret to. Kas tur bija ar Itāliju? Jūs vajadzētu kaut ko par Itāliju? kas pārīkungs. Uh, mans jautājums uh, par uh, divpusējām investīciju nolīgumiem nebija starp dalību valstīm un Ķīnu, bet starp dalību valstu un Kazahstānu dalību valstu un uh, dalību valstīm un Vietnamu, piemēram, atbilde. Mēs neesam saņēmuši šādus lūgumus no dalību valstu puses. Kas attiecās uz uh, Vietnamu, tad Tad, kad mēs uzsāksim sarunas ar Vietnām par investīciju nolīgumu aizsardzību, tad tā būs Eiropas Savienība, kas vedīs sarunas, nevis katra dalībvalsts atsevišķi. Tālāk cilvēku resursu realokācija. Mums ir nedaudz papildus resursi, jo uz mums neatiecas mīnus 1% prasība. Tas nozīmē, ka mēs esam labākā situācijā nekā citi ģenerāla direktorāti, bet mums ir tiešām bijusi ļoti piesātināta darba kārtība, un mēs esam varējuši izmantot papildus cilvēku resursus, bet, protams, ir cilvēki, kam nāks atteikties no štata vietām, kamēr citi uzskata, ka maksimāla štata vietu saglabāšana ir eh, viņiem pienākošais mantojums. Bet lai kā nebūtu, mēs centīsimies darīt, kas mūsu spēkos. Tālāk par saules baterijām. Bija daudz jautājumu par to, un es zinu, ka antidempinga komitejā man šķiet 14 vai 15 dalībvalsts nobalsoja pret. Es to zinu. Nu, viņi nelēma, viņi tikai to padomu vai iesaka, un tad komisija lemj, vai tiek noteiktas eh, pagaidu nodevas vai nē. Tālāk, ja paskatāmies uz eh, to, kuras valsts ir balsojušas par, kas pret, kas atturējušās, un tas sasaucas arī ar jautājumu, ko uzdeva britu kolēģi. Jāsaka, ka pupu skaitīšana ir uh, nedaudz savādāka nekā vienkārši 15 vai 16 pret uh, 6 un tā tālāk. Uh, jāsaka, ka ir atšķirības starp to, kas balso par un pret, kas tās ir pa valstīm. Bet es gribētu teikt, ka komisijai ir būtiska loma šajās procedūrās. Un es ļoti skaidri pateicu arī Ķīnas viceministram, un teicu arī tiekoties to pašu ar uh, Japāņu žurnālistiem. Viņiem neizdosies man ietekmēt, izdarot spiedienus atsevišķām dalībvalstīm, un man ir viena alga, vai to dara lielākā pasaules valsts iedzīvotāju skaita ziņā, vai arī tā ir lielākā sala, lielākā valsts, kas atrodas uz salas. Un ja mēs paraugamies uz procedūru, tad ir ļoti svarīgi, lai, ka, ja mēs esam pārliecināti, ka pasākumi ir jāveic, tad mēs to veicam, jo dalībvalstis izsaka tikai ieteikumus, un man šķiet, ka tie, kas balso pret, kuluāros nebūtu neizsakās negatīvi par šādām nodavām. Vienkārši daudzām dalībvalstīm ir bail balsot tā, kā tās uzskata, kā vajadzētu balsot, un es katrā ziņā nepadošos šādam spiedienam. Um. Ernsts Lange. Nekomentēšu nostāju par Ķīnu. Es varētu pateikt mazliet vairāk, bet uh, pašlaik, diemžēl, man nav tik daudz laika. Uh, un politiskie viedokļi nevienmēr ir skaidri saprotami. Par Bangladešu. Domāju, ka mums vajadzētu virzīties uz priekšu, bet tas ir jādara no abām pusēm, gan no Bangladešas, gan arī no Eiropas Savienības un no ASV puses. Mūs aicināja arī sadarboties ar ASV, es labprāt arī to darītu, bet arī privātiem uzņēmumiem būtu jāiesaistās. ir skaidrs, ka mums ir jāsadarbojas ar Bangladešas valdību. Tas eh, nebūtu nav vienkārši. Mēs runājam par tūkstošiem uzņēmumu, par uh, vismazāk attīstītajām valstīm. Nu, tas ir process, bet šim procesam ir vajadzīga virzība. Nē, esmu gatavs akceptēt to, ka mēs varam uh, ar viņiem tirgoties tikai tādā gadījumā, ja viņi maksā 30 vai 40 dolārus mēnesī. Tā nav taisnība. Tas vienkārši nav taisnība. Uh, Ja jūs runājat par vienādiem spēles noteikumiem attiecībā uz algām un tā tālāk, tad tas ir protekcionisms. Tas arī nav nopietni. Taču šeit ir jāparedz kaut kas skaidrs, mums ir jāredz skaidri pasākumi nabadzīgo cilvēku labā. Un uh, te tā tad ir vajadzīga apņemšanās gan no Bangladešas valdības puses, gan arī no mūsu puses. Mēģināsim panākt progresu. Šķiet, ka tika uzdots jautājums, varbūt tā bija Kelleris kundze, kas to uzdeva par uh, Bangladešu. Tātad viss izņemot ieročus. Un ja mēs paskatāmies uz šādu vienošanos nosacījumiem, tad uh, tie nav pietiekami plaši. Uh, pamatojums ir tāds, ka, ja tiek iekļauti pārāk daudzi nosacījumi, tad eh, mazāk attīstītās valstis nevarēs ar jums sadarboties. Ir jāatrod līdzsvars. Piemēram, esmu to pētījis, un starptautiskās darbā organizācijas konvencijas, kas tiek eh, piesauktas nosacījumos, ne visas no šīm konvencijām ir uzskaitītas. Šis saraksts nav izsmeļošs. Es domāju, ka mums vajadzētu redzēt, kā tas notiks praksē. Mums vajadzētu nodrošināt viņiem e, izdevību pierādīt, ko viņi var paveikt, bet to mēs varam darīt tikai un vienīgi uz e, starptautiskās darba organizācijas ziņojumiem. Pašreizējie uh, e, SDO ziņojumi vēl nav gatavi, un tie parasti ņem vērā arī procesu. Mēs vienmēr esam priecīgi uzklausīt SDO secinājumus, bet eh, te ir runa par secinājumiem, un parasti SDO nonāk pie secinājumiem, ka vairāki nosacījumi ir pārkāpti. Kēleris kundze, es nerunāju par importa ierobežojumiem, es esmu pret iero, importa ierobežojumiem, es runāju par saistošiem solidaritātes noteikumiem uzņēmumiem. Te nebija runa par importa nosacījumiem. Kā jau es minēju, šeit ir runa par divām pusēm. Mēs strādāsim pie uzņēmumu uh, um, atbildīguma, pie solidārās atbildības, un es vienmēr esmu iestājies, ka uh, šādai atbildībai ir jābūt. Es apsveicu vairāku Eiropas uzņēmumu iniciatīvu, bet es uzskatu, ka uh, šai atbildībai ir jābūt saistošai nākotnē. Protams, ka viņiem ir jābūt atbildīgiem pret eh, piegādes ķēdi. Nevienmēr ir iespējams visu pārbaudīt, jo ir apakšuzņēmēji un tā tālāk, bet eh, tie nav MVU, tie ir lieli uzņēmumi, korporācijas, kuriem vajadzētu ieguldīt eh, šo jautājumu risināšanā, proti nodrošināt, lai piegādes ķēde ir korekta. Man šeit nav nekā slēpjama, vienmēr esmu ļoti stingri par to iestājies. Ja runa par konfliktu minerāliem, tad es arī piekrītu. Es ceru, ka līdz gada beigām tiks mm, sagatavots tiesību akta priekšlikums. Mums ir jābūt, eh, mums ir jāuzņems atbildība šeit, nekas cits nevar būt paredzēts. Pār duālā pielietojuma precēm. Vajadzētu pārvarēt eh, sastrēgumu starp eh, padomu un parlamentu attiecībā uz omnibusu. Pirms šī problēma tiks atrasināta, mēs nevarēsim virzīt uz priekšu reformu par duālā pielietojuma režīmu. Tas noteikti ietekmēs Eiropas Savienības konkurētspēju. Ir jādomā arī par leģitīmām bažām attiecībā uz drošību, Es domāju, ka mums ir jāatrisina omnibus jautājums pēc iespējas drīzāk, un tad arī mēs varēsim virzīt uz priekšu šo priekšlikumu. Kohus Mērins kundze. Par Kanādu. Jūs teicāt, ka mēs jau kaut kādu laiku ceram, ka šis nolīgums tiks eh, noslēgts. Es arī uz to ceru. Pēc tam eh, pēdējā reize, kad es biju Otavā, es tieši par to runāju. Nu, negluži sanāksmi zālē, bet eh, ārpus tās. Nevēlos iedziļināties detaļās. Vēl ar vienu notiek sarunas par mm, tādiem sīkumiem, nu tos varētu saukt par sīkumiem. Bet sīkumi var būt ļoti svarīgi, cenšoties noslēgt nolīgumu. Vēl ar vien tiek spriests par eh, svaigas un saldētas gaļas proporcijām. Tātad, kad tiek eksportēta gaļa uz Eiropu, tā var būt eh, sasaldēta vai tā var būt svaiga, un, protams, tās vērtība ļoti atšķiras. Nu, tā nav tāda augsta līmeņa politika, bet par to tieši ir runa. Es tagad esmu kļuvis par speciālistu svaigas un saldētas gaļas jautājumos. Es īstenībā agrāk par to neko nezināju, bet tagad redzu, ka tam ir ļoti liela nozīme un tas ietekmē sarunas. Un, protams, tas ir arī viens no valsts iepirkuma aspektiem. Es domāju, ka tas ir arī viss, par ko mums ir jārunā. Cerams, ka mēs varēsim vienoties. Pavisam drīz tikšos ar Kanādas ārlietu ministru, tas būs vien nu šodien vai rīt Parīzē, eh, notiks eh, OECD sanāksmu un cerams, ka mums izdosies mm, panākt eh, mm, atrisinājumu. Telekomunikācijas. Komisāra kolēģi esam pieņēmuši lēmumu, ka principā mēs to varam atbalstīt. procedūra attiecībā uz solārajiem uh, paneļiem ir sūdzību procedūra, un galvenokārt šīs sūdzības ir iesnieguši Vācijas uzņēmumi. Telekomunikācijas būtu pašinstīvas procedūra. Kolēģija principā ir piekritusi to darīt, un šis lēmums ir pieņemts vienprātīgi. Uh, Tas nozīmē, ka tas ir būtisks jautājums. Vienprātīgi pieņem svarīgs jautājums, un nekāds spiediens arī netika izdarīts. To es varu apgalvot. Mums ir tagad jādod laiks ķīniešiem, lai mēs varētu vienoties par risinājumu, bet eh, tas tagad ir atkarīgs no viņiem. Ja viņi neko nedarīs, tad mums būs jāaktivizē šī procedūra. Vēl eh, tāda vispārīga lieta. Šīs eh, sarunas ar Ķīnu ir ļoti svarīgas. Es domāju, ka mm, tirdzniecības jomā šīs ir pašas svarīgākās sarunas. Nu, varbūt te var atskaitīt ASV nolīkumu, bet uh, tur ir runa par pilnīgi citu jomu. Tur nav runa par strīdiem. Mēs vienkārši cenšamies veidot sadarbību nākotnē, bet ar Ķīnu sarunas ir izšķirošas. Šeit ir runa par to, vai uh, Ķīna ievēros vienādu spēles noteikumus, tad, kad tā sāks konkurēt ar Eiropas Savienību. Te ir runa par uh, saules paneļiem, par mobilajām telekomunikācijām. Īsnībā mm, tas attiecas uz pilnīgi visām rūpniecības nozarēm, kas eh, pēdējo piecu gadu laikā Ķīnā ir atzītas par svarīgām. Un, protams, viņiem ir tiesības konkurēt ar mums, taču viņiem ir jāievēro konkrēti noteikumi, un par to mēs arī diskutējam. Uh, dalību valstīm vajadzētu to apsvērt pirms balsojuma. Kamela kungs. Varbūt jūs neteicāt, ka man patīk britu politiķi. Manuprāt, viņiem ir īpašs stils. Mēs not, mums noteikti jūs pietrūks, ja jūs izlemsiet doties prom. Nē, nē, nē, es jums nepievienošos, bet uh, Eh, mums noteikti būs žēl, ja jūs dosieties prom. Jūs šīs sarunas padarat daudz interesantākas. Iespējams, jūs izskatāties dusmīgs, bet jūs tāds nemaz nesat. Jums ir tāds īpašs humors, bet man tas patīk. Nē, esmu nekad teicis, ka Briti neko nesaprot no Eiropas. Es domāju, ka es varu teikt, ko es domāju par britu politiķiem. Galu galā Lielbritānija vēl ir Eiropas Savienības dalība valsts. Ne obligāti tas ir visas kolēģijas viedoklis. Es izteicos kolēģijas vārdā, bet es domāju, ka, nu, vismaz privāti lielākā daļa no maniem kolēģiem man piekrīt. Taču, nu, par to šeit nav runa. Vai nu es to saku kā komisārs vai kā mm, privāta persona, es domāju, ka jūs ticat vārda brīvībai. Uh, Nu, kas tad jūs šeit būtu parlamentā bez vārda brīvības? Taču īsnībā tas ir pavisam vienkārši. Es vakariņo ar savu sievu Parīzē un tieši pie blakus galdiņa sēdēja uh, konservatīvais deputāts. Un mēs sākām runāties. Viņš bija eiroskeptiķis, un es centos viņu pārliecināt. Man gandrīz izdevās. Nu, tas bija jau pie deserta. Man šķiet, ka pastāv ļoti daudz uh, pārpratumu attiecībā uz Eiropas Savienību. To es arī centos viņam skaidrot. Un es domāju, ka es neesmu ierēdis, esmu politiķis, un tieši tāpēc man ir arī tiesības to teikt. Es nedomāju, ka jūs man tagad lūksiet atvainoties. vai mēs varam noslēgt brīvās tirzniecības nolīgumu ar Lielbritāniju. Nu, jūs taču esat Eiropas Savienības dalībvalsts. Es nedomāju, ka jūs izstāsieties, un tieši tāpēc neuzskatu, ka ir jāspriež par šādiem hipotētiskiem jautājumiem, ja vēl ar vienu ir daudz reālu jautājumu, uz kuriem nav nodrošinātas atbildes. Mana asistente Elēna man paskaidroja, par ko šeit ir runa, ko jūs uh, pieminējāt šeit, ka tā ir kāda deja. Viņa nu, saka, tā esot frivola deja. Lords Dārtmats morālā atbildība. Nu, šie formulējumi man patīk vēl labāk nekā Kāmala kunga teiktais taču, nu, mani tas tā īsti neuztrauc. Kelleres kundze. Jā, ceļu karte, to mēs arī ievērojam, par to mēs vienojāmies. Es pārbaudīšu pirmos ziņojums, kad tie būs gatavi. Es esmu pārliecināts, ka tas būs pirms šī sasaukuma beigām. Tas pats attiecas arī uz Mjānumu. Arī uh, šeit pirmais ziņojums noteikti tiks sagatavots pirms uh, sasauk, pirms šī sasaukuma beigām. Par TDI es uzskatu, ka Eiropas parlamentam šeit ir jāspēlē liela loma. Cerams, ka mums izdosies vienoties par TDI. So no uh, nu, cerams, ka mums arī izdosies ar jums vienoties. Jūs sakāt, ka jūs cerat, ka es nepadošos attiecībā uz Ķīnu. Nu, es ceru, ka es to nedarīšu. Uh, ekonomiskās partnerības nolīgums ar Trinidad un Tobago. Nāsmu vēl skatījis šo ziņojumu. Noteikti to drīzumā darīsim. Pašlaik, tiemžēl, nevaru to komentēt. Par caurdzamību. Esmu gatavs būt eh, tik caurdzams, cik vien iespējams. Domāju, ka sarunas ar Amerikas Savienotajām valstīm parasti ļauj mums būt vēl caurdzamākiem nekā citās sarunās, bet ar nosacījumu, ka ASV tam piekrīt. Es, protams, izteikšu viņiem šādu lūgumu. Es domāju, ka mēs varētu šeit nodrošināt augstu caurzmības līmeni. Argumenti visiem ir zināmi, beigās mums nāksies panākt vienošanos, un, protams, būs saņem vērā dažādi argumenti, intereses un tā tālāk, bet parasti Šīm sarunām ir jābūt daudz atklātākām, caurzemākām nekā mm, citām sarunām ar citām valstīm. Te var pieminēt jebkuru valsti. Es domāju, ka situācija būtu daudz sarežģītāka, ja ir runa par tādu valsti, kurā nav mm, pilnīgas demokrātijas. Nekad neesmu iestājies pret cauradzamību. Protams, neesmu vienīgais, kas ved sarunas, man ir arī partneris, Un pašlaik mans partneris. I have no problem with that. Personally, I have no problem with it, but you're not alone. Vēl ar vienu nav apstiprināts, un līdz ar to šī situācija ir sarežģīta. Tātad te ir jautājums par to, mm, vai mēs vēlamies būt caurdzami, un mēs varam vienkārši pateikt, ka uh, Nu, tas ir tas, kas ir manā rīcībā. Nu, nevienmēr sarunās jūs vēlaties atklāt pilnīgi visas kārtas, jūs cenšaties tomēr paturēt kaut ko slepenībā, bet, protams, man nav nekādu problēmu skaidrot viedokļu atšķirības un tā tālāk, vienmēr esmu bijis ļoti atklāts. Kolēģi, mums laika vairāk nav. Nās paldies! Mm, atvainojos tiem kolēģiem, kuriem neizdevās uzdot savu jautājumu. Nākamajās uh, sarunās viņi noteikti būs pirmie sarakstā. Vēlreiz paldies komisāram. Yes, definitely. Lead are from Chinese. Full support. Of course. Full support. The states are free sometimes. They are under threat. Yeah. They are, okay. You use the right word. They are afraid. Yeah.